Uh, Godātie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim varbūt darbu. Itri komitejas sanāksme. Pirmām kārtām gribu jums paskaidrot lūko. Saņēmām referenta lūgumu, Ferreiras kunga lūgumu, tātad. tad kurš strādā pie jūras vidē draudzīgas ekonomikas, jeb zilās ekonomikas, un tas bija pirmais darba kārtības punkts, kas bija jāskata pulkstens deviņos. Un saņēmu informāciju, ka šis punkts netiks apspriests šajā uh, sēdē pēc referenta lūguma, un tāpēc šī punkta izskatīšana atcēla. Nu, un tāpēc sākam darbu 9.30. bet Ferēras kunga ziņojums tiks skatīts maija beigās. Nonākam tālāk pie Barbaras kapelas ziņojuma - ceļā uz ekonomiku, kuras pamatā ir dati, jeb ceļā uz, jā, lūk. Un kas tu mums šeit ir? Darba kārtības pieņemšana. Hm. Ak, tā vēl arī sastais un septītais darba kārtības punkts. bet 6. un 7. punkts ir samainīti vietām. Savukārt 15. jautājums - informācija par Berek misiju Rīgā - tiks skatīta pirms 7. darbas kārtības punkta. Nu, pārējais viss ir tā kā darba kārtībā. Lūdzu, kolēģi. Liels paldies priekšādātāji. Kas tad notiek ar šo jūras vidē draudzīgu ekonomiku? Tas ir pilnībā pārlikt uz vēlāku laiku? explain that uh, not all the trans Varu paskaidrot, varu paskaidrot, pārcelt uz vēlāku laiku, tāpēc, ka nav bijuši pieejami tulkojumi visās valodās. Tas šķiet varētu būt viens nopietnas iemesls, kāpēc diskusijas ir pārliktas uz vēlāku laiku. Pēc referenta lūguma. Viņš šo jautājumu pārbaudīja pamatīgi. Vēl kāds piezīmes par darbu kārtību? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad apstiprinam to šādā formā, šādā redakcijā, bez tālākām izmaiņām. Nu, tālāk mani paziņojumi. Eiropas pilsoņu iniciatīva par vivisekcijas apturēšanu ir nodota Eiropas parlamentam. Šī Eiropas pilsoņu iniciatīva ir vērsta uz to, lai tiktu atcelta direktīva par to dzīvnieku aizsargāšanu, kas tiek izmantieta zinātniskām vajadzībām, un lūdz e, komisija nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, kas pilnībā aizliedz dzīvnieku testēšanu un eksperiments ar dzīvniekiem. Uzklausīšana notiks 11. maijā šogad. Tātad, nu jau pavisam drīz, no pusdienas trījiem pēcpusdienā līdz 6.30 pēcpusdienā. Jan 4Q divi telpā. Itra turklāt piedalās šai pasākumā kā asociētā komiteja. Vadošā komiteja ir agri. Tālāk. Vakar esmu saņēmis informāciju par jautājumu atbildēju No padomas puses to iesniedz Turmes kungs, bet viņš nav saņēmis šo rakstisko jautājumu atbildi, kaut gan termiņš, tā kā tas ir noteikts, jau ir iztecējis saskaņā ar 130. reglamentu pantu. Saskaņā ar šo pašu 130. pantu un 4. apakšpunktu tajā, tāpēc ierosinam šo jautājumu iekļaut nākamajā ITRA e darba kārtības projektā. Nākamais darba kārtības punkts. Trešais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana. Sanāksme, kas notika šī gada 23. un 24. martā. Ja jums nav nekādu komentāru par šo protokolu, tad to uzskatīsim par apstiprinātu. Ne, komentāru nav lieliski. Piektais darba kārtības punkts ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem. not Madam Kappel. Sorry, it was my mistake because I said it's Mr. Kappel. Was. Okay. Uh, towards a, uh, a thriving data-driven economy, our rapporteur is... Un referente Barbara Kappela. Viedokļa apmaiņa, rezolūcijas priekšlikuma apspriešana paredzētu pašā sākumā, ja jūs informēšu, ka tas, protams, nāk kā reakcija uz komisijas paziņojumu un mutisko jautājumu, kas tika uzdots komisijai. Un šis rezolūcijas projekts lielākoties runā par šiem lielajiem datu kopumiem, kam, protams, ir ļoti būtiska nozīme digitālajā savienībā un kam ir liela ekonomika un sociāla potenciāla iespējas. Var jūs informēt, ka ir ļoti svarīgi, lai mums šīm diskusijām tiek paredzēta 45 minūtes, tieši tā kā tas ir šeit paredzēts, un varu jums arī pastāstīt, Piecas minūtes piešķirsim Kapels kundzei, lai viņa tad liek priekšā šo mutisko jautājumu, tālāk trīs minūtes koordinatoriem, divas minūtes tālāk visiem interesētajiem deputātiem. Kapels kundze, jūs pirmā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es esmu sagatavojusi atzinumu uz 6. māju Jāsaka, ka tā ir joma, kas ir ārkārtīgi svarīga. Mēs runājam par MVU, eh, par visu pilsonisko sabiedrību. Referenti, līdzreferenti, gatavojot atzinumu, mani patiešām atbalstīja. Gribēju pateikties Mihailam Bonī. Borelli, die Relī kungam arī un visiem pārējiem, kas man patiešām nāca talkā. Gribēju pateikties arī iesaistītajām pusēm, kas eh, pēdējo iepriekšējā nedēļa laikā mani atbalstīja šajā darbā nenogurstoši, lai mēs varētu sagatavot šādus priekšlikumus. Protams, paldies arī maniem asistentiem, kas eh, ieguldīja daudz laiku un enerģijas, lai vispār šis atzinums taptu. Ja mēs runājam par lielajiem datiem, ehm, šī joma uh, ir ar milzīgu potenciālu un um, uzņēmumi šeit var attīstīties ļoti strauji, ir iespējas arī inovācija un izpētes jomā, un jāsaka, ka arī pielietošanas jomas ir ļoti plašas, mēs te runājam par apdrošināšanu, autonozari, veselības aprūpu un tā tālāk. Ja mēs runājam par lieliem datiem, mēs runājam par uh, to, ka ir jau iespējama ceturtā industriālā uh, revolūcija, ir arī īpašs uzņēmumu internets, uh, ASV, Intel, Cisco liela uzņēmuma šeit ir uh, avangardā. Mums ir, eh, protams, jāsaprot big data, šie lielie dati tiek izmantoti, lai pelnītu naudu. Amazon uh, arī tādā veidā pelna naudu, Netflix. Uh, 35% arī nopelna tieši pateicoties lieliem datiem, un virtuālā pasaule kļūst aizvien klātesošāka. Un, protams, tā ir milzīga tautsaimniecības nozare, kur ir milzīgs attīstības potenciāls, bet Eiropā trūkst uh, attiecīgu tehnoloģiju, standārtu, infrastruktūru, investīciju, trūkst arī vienota juridiskā satvara, un, protams, jādara arī daudz kas datu aizsardzības jomā. Uh, Lai tas viss rezultātos panākumiem, mums ir jādomā par dažādām iespējām, kā to izmantot, un ir, protams, jāizmanto arī konkurētspējas priekšrocības. Pateicoties šo datu izmantošanai, var paaugstināt konkurētspēju par 5-6%, 1,9% gadā, un tas piedāvā arī ļoti daudz darba vietu. 42% eksperti būs nepieciešami nākamo gadu laikā, tātad vairāk 10 tūkstoši darba vietu, 128 tūkstoši darba vietu varētu rasties šajā sektorā līdz 2020. gadam, 40% izaugsmi ir gadā un septiņu reizes ātrāk šis sektors attīstās nekā parastais informācijas tehnoloģiju sektors. Protams, ir daudz problēmu, joprojām trūkst informācijas. Uh, Tikai 9,7% no uzņēmumiem izmanto big data, Eiropas Savienībā 41% vispār neizmanto. Un, protams, ir jādomā par datu aizsardzību. Šis ir jautājums, kas joprojām nav atrisināts, un arī kiber noziegumi notiek bieži. Jādomā arī par labāku infrastruktūru, par platjoslas internetu, jaunu mākoņu datošanas infrastruktūru. Visas šīs prasības ir minētas ziņojumā, ko sagatavoja Beāte Kristijo jau 2013. 2012. gadā. Tur viņi runāja arī par mākoņu datošanas um, iespējām Eiropā. Lai to visu varētu uh, īstenot ir uh, jāinvestē 34 miljārdu eiro līdz 2020. gadam, uzlabojot arī platjoslas savienojums Eiropā. Tātad ir nepieciešams ļoti uh, liels investīcijas, lai varētu uh, finansēt šīs iniciatīvas, un pateicoties ESIF uh, ir iespējams piesaistīt 29 miljardus eiro. Ir jādomā arī par standartiem, bija PSM standarti ar 2G, uh, 2G tehnoloģiju, tagad jau ir iespējams 5G savienojums Eiropai, vajadzētu ašāk piemērot šos jaunos standartus. Protams, šo infrastruktūru trūkums uh, aizkavē um, lielo datu attīstību MVU, kā arī mm, kavē jaunu uzņēmumu dibināšanu, trūkst arī pietiekam labu ekspertu, to es esmu uh, minējusi savā ziņojumā, un komisijā vajadzētu sniegt atbildes. Vai es drīkstu runāt tālāk, jautā referenti. Varbūt jūs varētu nonākt pie secinājumiem, saka priekšsēdētājs. Jā, tātad, ja mēs runājam par lieliem datiem, mēs vēlamies uh, arī um, uzdot mutiskus jautājumus komisijai, kā komisija varēs izveidot šādu lielo datu tirgu, kas būtu pietiekami konkurētspējīgs. Kāds būs likumdošanas satvars, izmantojot šos datus nākotnē? Uh, lai garantētu pietiekami labu um, datu aizsardzību un ņemtu vērā arī tirgu valdošo dinamiku, kā informēt MVU labāk par šo lielo datu izmantošanu, lai Eiropas uzņēmumi būtu vadoņi uh, šajā globalizētajā tirgu. Kā radīt uh, tirgumu atbilstošus standārtus, lai interoperabilitātes mehānismi būtu pietiekami labi? Uh, un, protams, garantējot vienlaicīgi augstu datu aizsardzības standartus Eiropā. Kā izmantot šos datus, radot jaunus pakalpojumus, kā tos uzlabot, kā komisija varēs uzlabot arī, piemēram, šo datu šifrēšanu, jādomā arī par izglītību un apmācību, tas ir jāīsteno dalību valstu līmenī, un komisijai vajadzētu radīt īpaši labus stimulēšanas mehānismus, lai dalību valstis varētu arī ņemt aizdevumus. Uh, aizņēmumus, lai investētu mm, šajos izglītības pasākumos. Paldies, paldies Kapels kundzei. Tagad uzstāsies ēnu referenti Bonīkungs ETP grupas vārdā. Priekšādātāji, paldies. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Barbarai Kapelē par lielisko iedvesmojošo darbu pie šīs ziņojuma Izaicinājumi, kas saistīti ar datu izmantošanu, e, ir ļoti liela un jā, no, jātiek pāri barjerām. Mums nepieciešams definēt ietvaru gan regulējošu, gan neregulējošā vidē. Mums ir daudz labāk jāizprot konteksts un šādas dimensijas. Pirmām kārtām konektivitāte, jeb saslēgumi, vajadzīga atbilstīga infrastruktūra, ātrais internets, turklāt apstrādes savākšanas analītiskie centieni, informācijas iegūs kontekstā. Un tam, protams, ir vajadzīgs augsta līmeņa datošanas iekārtas un datu uzglabāšanas iekārtas. Tālāk platforma infrastruktūra un to raksturu lielumu tā, lai tehnoloģiski tās būtu visietvarošas, tehnoloģija neitrālas, un tur tik nodrošināta godīga konkurence. Patērētājiem arī brīva izvēle. Nepieciešams attīstīt privāts investīcijas tīklā, infrastruktūrās, test lielu lomu spēlējama patentiem, standartizācija patentu jomā ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu tālāku attīstību. Es par to iesniegšu arī grozījumu 15. punktam, kas, manuprāt, ļaus šo tēmu izlīdzsvarot. Otra dimensija - pieejamība. Piekļuve datu avotiem ir ļoti svarīga. Tas saistīts ar datu īpašniekiem un uh, atbildību par tiem, te runājam par privātiem datiem, uzņēmumu datiem, te vajadzīgi skaidri noteikumi. Un vienlaicīgi jābūt arī informācija par to, kā ar šiem datiem drīkst dalīties, kā tos drīkst izplatīt, vai kurš tādu nedrīkst. Privātums un slepenība ir jānodrošina visā šo lielo datu kopumu um, izmantošanas ciklā jāpārliecinās, ka gala lietotāji var pilnībā pār, pārvaldīt šos datus un pilsoņu un e, iedzīvotāju izglītošana šai ziņā ir ļoti svarīga. Trešām kārtām savietojamība. Ļoti svarīgi, lai pāri sektoriem un visās dalību valstīs nodrošinam savietojamību kopējā ietvarā. Tādā veidā datu meklējumu plūsmas eh, tiktu atvieglotas un varētu notikt brīva apmaiņa ar datiem ar administrāciju, uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību. Ceturtam kārtām ietekme datu pārstrāde piedāvā iespējas datu personalizēšanai, pakalpojumu, preču personalizēšanai Un tas, protams, ir digitālās ekonomikas pašos pamatos. Tas ir eh, tāds jauns pārmaiņu elements, tas maina arī darba tirgus elementus, tās ir būtiskas pārmaiņas Eiropai kā tādai. Un tas var skart iedzīvotāju privāto dzīvi, bet viņiem jābūt informētiem par visām šīm tehnoloģijām, informāciju, aplikācijām un tā tālāk datu pārstrādes iespējas valsts jomā būtu jāveido pamatojoties uz atvērtās pārvaldības principu. Šī līdzdalības demokrātija ir pamatprincips, un pilsoņiem ir jābūt zināšana abotam. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Mr. Sorrell, Sorrell, SMD. Grazie, Presidente. Pochi secondi. Sorukungs. Paldies priekšādātāji, paldies. Nu, pāris sekundes informācijas no manas puses. Šī tiešām ir ļoti plaša joma. Un ļoti sarežģīta, gribu teikt, kapels kundzei par labu paveikto darbu. Tiešām tas piedāvā labu pamatu tālākām diskusijām. Tieši kā Bonīkungs nu pat jau teica. Lielie datu kopumi ir tāds jauns resurss ekonomikā uzņēmumiem. Tas ļoti palīdzīgi, un tāpēc mums jāspēj dot arī grūdienu šāda veida tālākai attīstībai. Vienlaikus piedāvājot pārvaldību, attiecīgas noteikumus arī administrācijā, pētniecībā un tā tālāk. Atcerēsimies, ka, protams, datoriem ir arvien lielākas datošanas iespējas un kapacitātes. Tie turklāt kļūst arī ar katru brīdi lētāki lietojumu, program, lietojumu programmatūras tiešām šobrīd spēja apstār, apstrādāt milzīgus datu daudzumus pavisam īsā brīdī, un šīs tehnoloģijas turpina attīstīties. Ar šīm programmām var šobrīd izdarīt tādas lietas, kas iepriekš nebūtu pat iedomājamas. Tā rezultātā mums ir pavisam jauna izpratne, un arī datiem ir pavisam cita vērtība. Turklāt tas nozīmē arī to, ka jo datu apjomu palielinās, un ir šis pilnīgi tāds eksponenciālā līkna novērojama, jo augstākas vērtības informāciju mēs no šiem datiem varam iegūt, eh, vairāk priekšstatu, tādu dažādāku priekšstatu par virkni lietām, bet tas, protams, rada arī eh, zināms jautājums pie kuriem ļaujiet man pakavēties. Protams, ir tā pozitīvā puse priekšrocības valdībām, sabiedrībai, politiķiem, administrācijai, ierēģiem, bet līdz tam nāk arī jauni draudi. Jo uzņēmumi savāc milzīgus informācijas apjomus pilnīgi tādā bezprecedenta veidā. Un mūsdienās uzņēmumi šobrīd zina daudz vairāk nekā iestādes par pilsoņiem, par pilsoņu uzvedību, ieradumiem. Nu, jo tas, protams, izriet no tā, kā pilsoņi darbojas internetā, tiešsaistes vidē. Un visi šie dati, kam tad tie pieder? Vai tie pieder uzņēmumam tiešām? Jeb tomēr, tomēr tā ir tāda kopēja resursu aka, kur smelties. Varbūt šos datus vajadzētu nodot arī valdību rīcībā. Jeb varbūt tā Tas tomēr ir īpašums, kas pieder vienam konkrētam uzņēmumam. Lūk, viens tāds dilemmas jautājums. Un otrs, piemēram, arī tāds ļoti ilustratīvs piemērs, ir tādas e, sociālās komunikācijas vietnes kā Facebook, piemēram. Mēs pat nemaz nevaram iedomāties, cik milzīgi daudz detalizētas informācijas tur ir par pilnīgi jebkuru. Tur sniegs, sniegt mil, sniegs milzīgi daudz informācijas. Es pat nezinu, vai mēs to spējam apiekt. Paldies tālāk, Tošanovskī kungs no EKR. Pane předsedo, já bych chtěl velmi ocenit eh, otevřený přístup eh, paní zpravodajky. Jā, paldies. Es vēlos ļoti atzinīgi izteikties par to, kā referente ir sastādījuši šo ziņojumu. Diskusijas ir bijušas ļoti noderīgas. Daudz kas no apspriestā ir ticis iestrādāt ziņojumā, un to es varu tikai atzinīgi novērtēt. Es uzskatu, ka referente ir ļoti labi strādājusi. Iespējas visas nozars attīstībai un Eiropas ekonomikai eh, pastāv. Datu apstrāde un da lielais datu apjoms ir tiešām liels izaicinājums. Esmu pārliecināts, ka šodien mēs ieliekam ļoti labus pamatus mutiskajam jautājumam, un es ceru, ka, es, sakot, es uzskatu, ka Barbara Kapela ir ļoti labi darbu paveikusi. Viņa jau pati pieminēja šos svarīgākos tematus. Lielo datu izmantošana ir cieši saistīta ar nepieciešamību investēt pētniecībā ir jāattīst infrastruktūra. Tas ir turpinājums citiem dokumentiem, pie kuriem esam jau iepriekš strādājuši, tā lai šī attīstība būtu tiešām efektīva. Tas arī parāda, ka šī ir tā joma, kur ir iespējama ļoti laba sadarbība Eiropas līmenī. Ļoti svarīgi ir atsauce uz platjoslas internetu, jo bez šiem stiprajiem savienojumiem būs ļoti grūti tikt galā un apstrādāt šo milzīgo datu apjomu, lai tos varētu izmantot arī turpmāk. Vēlos atbalstīt ideju par superdatoru centriem. Šie milzīgie datu apjomi nozīmē arī īpašu pieeju datiem, apstrāde būs ļoti eh, sarežģīta. Un tad Eiropas saimnības līmenī eh, īstenotas programmas kā eh, Kopernikus, kur tiek uzņēmumi vēl kosmosa. Tāpat es uh, ļoti augstu novērtēju šo darbu, ar nepacietību gaidu iespēju turpināt sadarbību. Uzskatu, ka šis ir arī ļoti svarīgs solis eh, mūsu turpmākā tikšanās reizē ar Ancipu kungu un vēlos pateikties referentē par šo lielisko dokumentu. Jāsaka, tik tiešām šeit ir daudz problēmu aktualizēt. Paldies! Kalas kundze tālāk. Paldies! Paldies Kapels kundzei par darbu pie šī ziņojuma. Kā vispārīgs komentārs man jāsaka, ka mēs ļoti atbalstu pozitīvo toni, kas ir šajā ziņojumā. Lielie dati rada milzīgas iespējas e, mūsu ekonomikai, bet tā ir arī tehnoloģija, kur prasa ieguldījums. Līdz ar to politikas veidotājiem ir nepieciešams sūtīt šo pozitīvo signālu uzņēmumiem, ka lielie dati, lielapjoma dati ir vieta, kur vērts ieguldīt lielapjoma dati, lietu internets, mākoņu skaitļošana, Es zinu, visu šīs lietas ir uzskaitītas ziņojumā, bet ir precīzāk ja jāraksta, kas ir nepieciešams. Tiesiskais ietvars, kas palīdzētu precizēt daudzas lietas, kas šobrīd traucē attīstību šajā jomā un šķēršļu pārvarēšanu, lai eh, izveidot vienoto tirgu šajā nozarē. Piemēram, eh, datu īpašuma tiesības, datu uzglabāšana. Tā, tikai dažas lietas eh, par kurām eh, vēlējos izteikt komentārus. Desmitajā punktā tiek runāts par jauniem algoritmiem. Es nezinu, vai tas īsti ir pareizi, jo algoritms ir tikai viens no instrumentiem, ko var izmantot. Varbūt, ja mēs pieminām to, tad jāmin arī citi, bet es neuzskatu, ka tas vispār ir nepieciešams. Tas pats ir attiecināms uz uh, regulatoru vidi šī normatīvā vide, kas eh, rada vienotus spēles noteikumus, eh, ir skaidrs, eh, ir nepieciešams paskaidrot, kas tieši būtu šeit jāuzlabo, jo šis sektors atšķiras no tradicionālajiem sektoriem. Un visbeidzot, es arī piekrītu, ka ir nepieciešams izstrādāt Eiropas līmenī platformu zināšanu apmaiņai ar, tieši par lielapjomu datiem. Eiropas komisijai ir jārīkojas vairāk, uzņemoties līderu eh, lomu. ASV Obamas administrācija ir veikuši 90 dienu pārbaudas e, eh, pasākumus, lai saprastu šo jomu un kādu tur izaicinājumu. Man ir ļoti svarīgi, lai arī mēs nezaudētu vadošo lomu un e, ļautu šīm tehnoloģijām attīstīties. Uh, Paldies un ar nepacietību gaidu iespēju turpmākai sadarbībai pie šī ziņojuma. Paldies. Nākamais. Ernstas kundze Goe. Vielen herzlichen Dank. Paldies. Sākumā gribēju pateikt. Īstenībā šīs li lielās datu kopas uh, piedāvā milzīgu izaugsmas potenciālu. To ņemot vērā, var jau redzēt, te rodas pilnīgi tāds zelta drūdzis un cilvēki redz pēļņas iespējas, nu tas ir varbūt tā simboliski, un mēs šeit pat nerunājam par to, eh, ka vajadzētu šo potenciālu atspoguļots par mazāku nekā tas ir. Īstenībā tas viss ir nepieciešams, bet eh, jādomā arī par tehnoloģisko ētiku, par to ir jārunā. Un ko tas nozīmēs privātajiem datiem, ja mēs vēlamies šo jautājumu risināt? Es gribu jums nolasīt kaut ko priekšā, tā tad jauni uzņēmumi, kas strādā šajā nozarē, un tagad lasīšu priekšā saka runātāji. Tā tad visu klientu datu izmantošana un uzņēmums analizēs arī, piemēram, iespējamo klientu uzvedību, rīcību un, piemēram, varēs noteikt, eh, kad cilvēks ir gatavs iegādāties kādu preci vai pakalpojumu. Nu, eh, tagad beigs lasīt, mums ir jāsaprot, kādus apmērus tas viss varētu ieņemt, cik lielā mērā varēs eh, cilvēki paši ietekmēt savu datu izmantošanu. mums par to noteikti ir jārunā, jārunā par šo ētiku. Un piektais punkts. Tiek norādīts, ka datu aizsardzība un iespējas izmantojot da masu datus nevajadzētu uzskatīt, ka tie izslēdz viens otru. Ko nozīmē izslēdz viens otru? Tam jābūt saskaņā. Mēs runājam par personas datiem. Tie ir jāaizsargā un šeit ir arī Eiropas Savienības likumdošana un jāgarantē, ka šajā līmenī uh, tiek piemērotas un ievērotas ES tiesības. Tās tiek transponētas dalību valsts likumdošanā. Mums nevajag rezolūciju tikai par tādu plaukstošu un zeļošu uh, tautsaimniecības nozaru. Es piedāvātu nosaukumu mainīt uz big data un privacy. Un ja es te varu paust kādas atziņas, uh, Mēs nerunājam tikai par tehniku, par ģeniālu tehniku, par tās izmantošanu, par tās veicināšanu, infrastruktūru. Jā, jā, tas viss jau ir pareizi, bet noteikti ir jāuzdod jautājums, ko cilvēki par to visu domā un Datu aizsardzības dizaina izstrāda arī ir jautājums, uz kuru mums jāmeklē atbildes. Paldies! Thank you very much, madam. Paldies, kundze! Tamburano Kungs, FTD Gruppa. Salve Presidente, il nostro shadow rapporteur purtroppo al momento è impegnato in un'altra commissione, quindi mi ha chiesto. Paldies priekšsēdētāji, diemžēl mūsu ēnu referentam vajadzēja doties uz citu sēdi, tādēļ viņš man pilnvaroja pateikties Kapels kundzei par veikto darbu. Protams, ir jāizmanto iespējas, ko piedāvā lielo datu lietošanu. Mums jādomā par šo datu apstrādi un mutiskajā e, jautājumā tam ir jāpievērš pietiekami liela vērība. Jādomā arī par e, digitālā vienotā tirgus pilnveidi un grozījumos Arī tas ir minēts, un tam ir jāpievērš pietiekam daudz uzmanības. Paldies! Paldies! Izteicās kolēģi no politiskajām grupām, tagad izteiksies citi deputāti. Vērnērs kundze, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Ich... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es patiešām augstu vērtēju to, ka Mēs eh, tagad runājam par eh, šīm ekonomikas jomām, kas saistīts ar datu tehnoloģiju izmantošanu. Ir ļoti labi tas viss minēts rezolūcijas uzmetumā, un tas, ka šeit tik daudz eh, ir akcentēta MVU loma, man šķiet patiešām veiksmīgi. Bet, nu, nevajadzētu mm, aizmirst arī dažādus riskus, nevajadzētu pārāk ļauties šai eiforijai. Es uzskatu, ka jādomā gan par datu, personas datu aizsardzību, gan arī darba ņēmēju tiesībām. Un jāsaka, ka šeit ir tāda dominējoša situācija, dominējoša pozīcija tirgu, un tie dati, kas attiecas tiešā veidā uz personu, ļaus zināmā veidā tieši kontrolēt eh, nodarbinātos uzņēmumus, nodarbinātos, nu tam noteikti arī ir jāpievērš uzmanība. Un tad ir jādomā tāpat arī par datu izcelsmes caurskatāmību un par, jādomā arī par datu īpašumu tiesībām un par to, kā tie tiek izmantoti. Par 13. punktu mēs neuzskatām, ka cenas par patentiem būtu pārāk augstas, jo ar cenu palīdzību ir jārada arī stimuli turpināt investēt šādos projektos, un tad, protams, būs arī uh, ārpus Eiropas uzņēmumu, kas vēlēsies investēt šādos projektos. Tālāk par piedāvātajiem nodarbinātības datiem. Otrajā punktā minētie skaitļi man liekas izskaidrojami tikai uh, saskaņā ar 2013. gada Lielbritānijā veikto pētījumu. Vai šie dati attiec uz Lielbritāniju vai uh, ir kādi citi informācijas avoti vēl izmantoti? Paldies! Much, Paldies, Vera de Kastīljo. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties referentei. Viņi ir paveikusi savu darbu patiešām ļoti uzslavējami, izvērtējot dažādas iespējas, ko piedāvā lielie dati. Teksta redakcija ir ļoti labi pārdomāta, ir ņemti vērā dažādi izaicinājumi, izpēte, attīstība un domāts arī par nepieciešamo infrastruktūru. Es gribēju pievērst uzmanību konkrētai dimensijai, tekstā tas varbūt nav minēts pietiekami skaidri, bet to vajadzētu da darīt. Proti iespējas, kas pavaras uh, digitālās ekonomikas uh, saistībā, jādomā par papildvērtības radīšanu, jo šāds potenciāls Eiropas Savienībā pastāv. jārunā par digitālo ekonomiku un tāpat arī konkurētspējīgu Eiropas Savienības uzņēmumu pozicionēšanu pasaules tirgū. ir nepieciešams veicināt privātās publiskās partnerības, jāizstrādā arī dažādi uz lielajiem datiem attiecināti standarti, lai Eiropas Savienība varētu izstrādāt pietiekami augstus standartus, kas arī mm, ir, piemēram, autonozarē. Komisija ir daudz par to domājusi. Mums ir jāturpina ar attīstību un izpēt šajā lauciņā, jo tagad jau tiek strādāts pie 5G eh, tehnoloģijām. Un Eiropas uzņēmumiem šeit ir jābūt patiešām līderu pozīcijās. Jādomā arī par šo lielo datu startautisko un globālo konkurēt spēju. Tādēļ standartiem arī ir jābūt pielāgotiem globāliem līmenim, un es arī iesniegšu grozījumu šajā sakarā. Un paldies mūsu referentei, paldies! Zoriņ Jokungs tagad. Dobrigāds, senjor prezident. Paldies, paldies priekšsēdētāji. gribēju pateikties referentē un viņas līdzstrādniekiem par labu paveiktu darbu. Jāsaka, ka šis uh, jautājums komisijā ir sagatavots īstajā brīdī. Jo ļoti labi sasaucas ar uh, vienoto digitālo tirgu. Un tas piedāvā jauns iespējas Eiropas Savienībai izpausties šajā jomā un uh, celt eh, arī savu konkurēt spēju pasaulē. Mēs, protams, nevaram apdraudēt savus vērtības, jo šī ir tāda ekonomikas joma, kas ir cieši saistīta ar cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas tajā strādā un kas izmanto šos pakalpojumus. Ir jābūt tādam datu modelim, eh, kas eh, ir pilnīgi atbilstīgs sadarbspējai. Es esmu referents eh, par uh, valsts pakalpojumu sadarbspēju, bet mums ir jāraugās plašāk. Visam ir jābūt eh, interoperablam, drošam, un jā, lai pat tiešām ļoti stingri pamati konkurēt spējīgam digitālajam tirgum, lai arī, piemēram, MVU nodarbinātie varētu būt pilnvērtīgi locekļi šajā tirgus ekonomikā. Tās ir patiešām izcils iespējas lieliem tehnoloģiju uzņēmumiem, bet arī MVU ir jābūt iespējai pielāgoties šai nākotnes tirgumu, nākotnes prasībām. Arī cilvēkiem ir jābūt iespējai uh, sajusties vajadzīgiem šajā tirgu, un tā mēs varētu garantēt šīs konkurētspējīgās pozīcijas mums pasaules tirgu. Paldies, Pulskundze. Omā kielteni Somijā. Paldies, šodien runāšu somu valodā, saka kumpuls Natrī kundze. Gribēju pateikties kolēģei par labi sagatavotu teksta versiju Protams, šeit mums paveras lielisks iespējas, jaunas iespējas. Ja mēs uh, ievērosim nepieciešamos drošības standārtus, ikdienā mm, mēs sastopamies ar ļoti lielu datu ap, apjomu. Piemēram, varu šeit minēt kā paraugu datus, kas attiecas uz klimata pārmaiņām. Protams, dati tiek izmantot arī pakalpojumu sniegšanā, un datu digitalizācija ir ļoti svarīga. Ja mēs runājam, piemēram, par nodokļu sistēmu, Somijā pilsoņiem īstenībā nav nekas jādara. Viņi saņem jau aizpildītas veidlapas, un tur ir visa nepieciešamā informācija minēta. Kā Eiropa var izdzīvot šajā globālajā tirgū? Mēs varbūt esam nedaudz attālināti no lielajiem tirgiem un. Mēs varbūt arī neesam paši lielākie līderi savā šajā jomā. Un Par patentiem runājot, man īsti neapmierina 15. punktu redakcija. Paldies, tagad nākamais runātājs. Sí, gracias, eh, presidente. Marakal kungs, paldies priekšsēdētāji. Turpinot iepriekšējo runātāju teikto, gribēju pateikties referentei. Un papildinot Zoriņo kungu teikto, es izlasīju šo teksta versiju un varu teikt, tas tiesa, ka šī tirgus attīstība varētu būt uh, ar ļoti lielu potenciālu. Mums ir labāk jādomā par koordināciju un jādomā arī par uh, likumdošanas pusi un tehnoloģisko pusi. Ja mēs runājam par demokrātiski regulējušo aspektu, jādomā par datu aizsardzību un privātumu un uh, regulējumu, konkurētspēju, piekļuvi šim tirgumu uh, un uh, arī pieprasījumu un piedāvājumu. Ja mēs runājam savukārt par tehnoloģijām, šeit pastāv uh, Mm, tāds uh, līdzsvar trūkuma risks. Mēs dzirdējām, ka ar lielo datu programmām jāmēģina kompensēt uh, tehnoloģiskie trūkumi, jādomā par platjoslas savienojumiem, uh, mākoņu datošanu un tā tālāk. Visiem ir jābūt iespējām izmantot šīs jaunās tehnoloģiskās programmas. Uh, jādomā arī par konkrētām prioritātēm, lai visi šīs tehnoloģijas varētu izmantot pietiekam droši, neuztraucoties par to, kas notiks ar viņu datiem. Un, eh, kā teica Ernsts Kundze, jābūt arī eh, demokrātiskai kontrolē, lai pilsoņi zinātu, kādas ir iespējas, kādi ir ierobežojumi, ko viņi var izmantot, ko viņi var iegūt pateicoties tehnoloģijām, bet jāinformē, ka pastāv arī riski. Uh, Citādāk eh, lielos datus savā labā izmantos tikai lielie uzņēmumi. Un tad ir tikai viens solis no lielajiem datiem līdz lielajiem brālim, kas visus svēros. Paturēsim to prātā. Paldies, kolēģi! Paldies visiem! Diskusijas bija no diena ļoti interesantas. Tagad pienācis laiks komisijai. Saules kungs, lūdzu. Thank you, Chairman, for giving. Priekšādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Nu, es gan jāsaka, šobrīd nevaru izteikt nekādus komentārus par šiem liela apjomu datiem, var tikai jums teikt, un to jau jūs visi zināt, ka komisija strādā pie digitālā vienotā tirgus stratēģija, un, protams, stratēģijas, un šie liela apjoma datumi ir būtisks elements šai stratēģijai Uh, visas šīs idejas un pasākumi ir trešajā pīlārā iekļauti un iespēja to sīkāk apspriest būs jums šo pēcpusdienu kopā ar vicepriekšādātāju Ansipu. Tad to arī dariet. Paldies! Uh, thank you very much! Lieliski, paldies! The answer uh, of the commission. Nu, tāda īsa atbilde no komisijas lieliski. Paldies par šīm piezīmēm. Nu, un tad kapels kundzei vārks vēl, nu tā pavisam, pavisam īsi varbūt tādu kopsavilkumu sniedziet. Jā, pozicinda, jā, so tas letzte. Paldies, priekšsarētāji. Kā jau pareizi norādīja komisijas pārstāvs, eh, komisārs Ansips šodien prezentēs digitālo eh, darba kārtību Protams, ka mēs sadarbojāmies ar komisiju jau sagatavojot šo ziņojumu. Un līdz ar to Werner kundzes jautājumu var atbildēt, ka dati neatiecas uz apvienoto karalisti, tikai tie dati, ko saņēmām no Eiropas komisijas. Lielie dati, līdzīgi kā komisijas pārstāvs sacīja, ir ļoti svarīgs e, punkts arī šodien prezentējamā e, komisijas dokumentā Un mums parlamentā ir nepieciešams strādāt pie šī temata. Protams, ka daudz ko mēs varējām jau paredzēt un apskatīt un saistībā ar tiesisko ietvaru, ko šodien prezentēs komisija. Par piekto punktu vairāki runātāji par to runāja, par datu aizsardzību, datu drošību. Tas tik tiešām ir ļoti svarīgs temats Un mēs to pavisam nedaudz garām ejot pieminam, jo uzskatām, ka tas ir tāds temats, kur ir nepieciešama atsevišķa rezolūcija, un tas ietvars, eh, kas mums ir ITRE komitejā, nebūtu piemērots šim jautājumam. Protams, ka visos jautājumos galvenais ir cilvēks, ne jau nozare. Uh, sistēmai, protams, ka ir nepieciešama datu aizsardzība, datu drošība un cilvēku uzticēšanās lieliem datiem ir nepieciešama, ir nepieciešams eh, vairākas diskusijas vēl, un to mēs labprāt arī veidot ar ēnu referentiem tuvākajās dienās nedēļās. Varbūt mēs varam piektavu punktu labāk formulēt. Un vēlreiz no, vēlos norādīt, ka šeit ir runa par nepieciešamību veidot atsevišķu rezolūciju par to. Uh, visu, ko šodien sacījāt, bet tīpaši jau vēnu referents sacītais, eh, man radīja vielu pārdomām un kaut ko no tā es iestrādāšu. Termiņš grozījuma iesniegšanai varēja tikt pagarināts, tas vairs nav 12. maijs, bet vairākas dienas vēlāk, līdz ar to būs iespējams daudz ko no dzirdētā iestrādāt. Bet absolūti visu nevarēs iekļaut. Piecas lapuses tik milzīgam tematam ir vienkārši par mazu. 15. jūnijā ITRE komitejā mēs tad šo ziņojumu izskatīsim un plenārsēdē skatīsim to septembrī. Šodien pēc komisāra Ansip ziņojuma eh, publiskošanas varēsim vēl kaut ko iestrādāt un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar ēnu referentiem un ar pārējiem kolēģiem. Paldies! Uh, much, madam. Lielas paldies, Kapels kundzei! Barbara, lielisks piezīmes no jūsu puses. Lielisks kopsavilkums, kā priekšādātājs jums atgādināšu, ka lūk, mutiskais jautājums un rezolūcijas priekšlikums tiks sagatavots, tas bija mūsu koordinatoru lēmums skatīt šo jautājumu. Nu, jūs redzat, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nu, tied, laba reakcija. un, protams, e, nu, tas notiek gaidot komisijas rīcību. Kā Kapels kundze teica, ir noteikts termiņš grozījuma iesniegšanai 12. maijā. Un balsojums itra visdrīzāk notiks 16. jūnijā, arī dzen šogad. Balsojums plenārsēdē visdrīzāk septembrī, pēc brīvdienām. Cik liels, kas vārds brīvdienas. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. ITRE komandējums, jeb delegācijas brauciens uz Berek. Berek ir elektronisko komunikāciju regulātoru organizācija. Ļoti svarīgi, ļoti svarīgi, ka mums šāda regulējoša aģentūra ir. ITRA kompetencē ietilpst Bereka darbība, un tāpēc ik pa diviem gadiem mēs sūtam delegāciju uz Bereku, lai tad tiktu apspriesti jautājumi, kas ir aktuāli telekom sektorā. Mēs, kā ITRA komiteja, jūtamies par to visu atbildīgi. Tikāmies ar Bereka priekšsēdētāju un biroja darbiniekiem, tāpat arī Latvijas parlamenta deputātiem, telekom, uh, Eh, jautājumu apspriešanā. Nu, kā jūs zinat, šobrīd Latvijas prezidentūra paredzētu šīm debatēm desmit minūtes, un itra delegācija, kāda tad tā bija, kolēģis Gunārs Hokmarks no Tautas partijas, Konstance Krēla no S&D, Mišels Raimonds no Zaļajiem, Kodētie kolēģi, varbūt jūs tad īsumā varētu pastāstīt par to, kā jums gāja Rīgā. Krišans Kariņš arī vēl delegācijā bija, jā. Viņš, protams, pārstāvēja arī Latvijas prezidentūru. Es atvainojos, ka aizmirs pieminēt jūsu vārdu. Bet nu tad, Hokmārka kungs, lūkšu jums izteikties. Tāds varbūt debriefings no jūsu puses priekšā, tātad liels paldies. Jūs vēlaties dzirdēt kaut ko, nu tad kaut ko es arī jums teikšu. Pirmām kārtām vēlos uzsvērt, tieši tā kā jūs teicāt, ka Berek ir itre kompetenču kopumā, un es domāju, ka ir um, liederīgi pateikt arī šai dekostīrijā kundzei, kas man priekšā sēž. Uh, ka tieši jūs, Delka Siljo kundze, bija tā, bijāt tā, kas spēlē nozīmīgu lomu diskusijās par šīs struktūras veidošanu. Nu, lūk, un šis bija tāds pirmais apmeklējums, vismaz man, pirmais apmeklējums uz Berek. Gribu pieminēt tādu personīgāku raksturu lietu. Tā bija pirmā reize, kad apmeklēju Rīgu Un kad pirmo reizi, toreiz, kad san, sendienās pirmoreiz devos uz Rīgu, tad man bija jāsatiekas ar KGB, un šoreiz jāsaka, nekas no tā visa nenotika. Gluži otrādi, šī vizīte bija lieliska. Rīga šobrīd ir viena no Eiropas Savienības galvaspilsētām, lūk, kurā arī darbojas šāda Eiropas aģentūra, manuprāt, milzīgas pārmaiņas, fantastiskas pārmaiņas vēsturiskas pat. Un var jums teikt, ka sajūtas bija daudz labākas ierodoties Rīgā šoreiz nekā toreiz, pirmoreiz. Bija tik jauki redzēt šo lielisko Eiropas pilsētu. Kā jau jūs teicāt, mēs tikāmies ar virkne, virkni pārstāvjiem no Berek, Berek birojā. Tikāmies ar Berek priekšsēdētāju, Zatīmu, profesoru Zatīmu Baros un vicepriekšsēdētāju, kas šogad darbojas, tas būs priekšsēdētājs nākamgad, doktors Viljams Aišvailers bija klāt, un Bereka biroja administratīvo pārvaldu m, mm, vadītāju. Tāpat arī tikāmies ar saimas deputātiem. Smiltēna kunga vadībā. Mēs runājam par to, kā Berek darbojas. Berek nav juridiska persona, bet birojas ir. Viņiem ir ļoti liela darbinieku aprita rotācija. Bet lielākoties mēs apspriedām to pieredzi, ko varam gūt no šī darba apspriedām viesabunēšanas jautājumu, tur bija skaidra vēsts no Bereka puses, ka ir ļoti grūti atteikties no viesabunēšanas, e, ja pastāv operatoriem šāds viesabunēšanas izmaksas. Diskusijā mēs, pie, diskusijās pievērsāmies iespējām e, šī jautājuma risināšanā. Tas ir daļa no triloga, protams, Delka Stiljo kundze tai piedalās tieši tāpat kā daudz citi no šīs, doku, no šīs komitejas, bet Berekvēsts tiešām bija ļoti skaidra, ka, protams, šie izdevumi kaut kur ir jāsedz, šie izdevumi, kas rodas operatoriem. Un nā, nevar tā vienkārši ar burvju nūjiņu tikt no tā visa vaļā. Turklāt mums bija arī diskusijas par tīkla neutralitāte Bereks sastapās ar grūtībām šīs vienkāršās vēsts skaidrošanā, jo, protams, ka noteikumi nacionālajos regulātoros ir ļoti atšķirīgi. Tā rezultātā nonāku pie tās sava galvenā pārdomu punkta, respektīvi, ka Berek nav, tā, nav tādas pašas struktūras, kā mm, tas, piemēram, tika domāts sākotnē šeit komitejā. Tā ir struktūras struktūra, kas balstās uz dažādiem nacionāliem regulātoriem. Nu, manas domas ir tādas, eh, nu, nezinu, ko domā pārējie delegācijas locekļi Kariņa kungs un Krēlas kundze, varbūt viņi to var pēc tam pakomentēt, ka zināmā mērā šī struktūra ir gandrīz tāda kā nacionālo regulātoru padome. Nu, tā vismaz es to sapratu. Viņi reizēm pat vairāk aizstāvēja nacionālos regulātors nekā kopējās intereses. Un es ļoti grūti, protams, pateikt, kas tad vispār ir šādas kopējās intereses, ja viedokļi ir tik dažādi. Bet ir struktūrāli šis izejas punkts ir tāds, ka viņi sākotnēji aizstāv katrs savas intereses. Nu, tas, protams, nav nepareizi, bet ir taču vienā brīdī jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta arī šī plašākā perspektīva. Un tas bija jautājums, ko mēs lielā mērā arī apspriedām jo daudzas no vēstīm, ko saņēmām no visiem šiem ļoti cienījamiem regulēt, regulātoru pārstāvjiem Berekā, bija tādas, ka visas tās lielākās problēmas, ka viņi teica, mēs varam ar tām tikt galā nacionālo regulātoru lēmumu pieņemšanas procesā. Es neesmu tāds ekstremāli federālistisks pēc saviem uzskatiem, bet uh, es redzu, ka varbūt te varētu tomēr liederīgi būt tāda kopējāka perspektīvu, gan attiecībā uz frekvencēm, eh, šiem tīklu neutralitātes jautājumiem, un to saku tāpēc, ka būtiska novērtējuma, bereka novērtējuma daļa, un domāju par to visu esam vienas prātis, ka viņi veic labu darbu, bet būtiski šī novērtējuma daļa ir eh, ņemt vērā tos apstākļus, eh, kādos bereka tika izveidots un tāpēc mūsu komitējai varbūt vajadzētu padomāt par to, kā tālāk attīstīt šo struktūru. Jo es pats jāsaka, esmu, nu, gandrīz pārliecināts, gan es pilnībā pārliecināts, ka mums ir vajadzīgs šis kopējais līmenis, lai tiktu vaļā no virknes čērtļiem. Jo šobrīd tiešām ir 28 ļoti fragmentēti tirgi. Uh, mūsu kolēģi pārstāvi no Berak, jāsaka, gan tam īpaši negribēja piekrist, jo viņi uzskata, ka viss darbojas atbilstīgi. Viņi dara savu darbu, viņi īsteno savu perspektīvu. Bet es domāju, ka mēs no malas varējām redzēt šo kopainu un varam virzīt mazliet visu to pasākumu šai mums vēlamajā virzienā. Diskusijas bija ļoti, lab, ļoti labas tika apsolīts mums arī īstenot tālākus, turpmākus pasākums. Tāpat arī local breakout panti iekļaut vieta, tiek runāts par to, ka tie tiek iekļaut vietējos tiesību aktos. Respektīvi šī paļaušanās uz vietēja mēroga tīkliem un nevis saviem mītnes zemes eh, operātoru tīkliem, tajā brīdī, kad notiek pie, pakalpojumu piedāvāšana ārpus robežām Tāpat viņi veiks pētījumus par to, kas mainīsies telekomu sektorā, kā tas varētu izskatīties 2020. gadā. Tad kopumā jāsaka, bija tiešām ļoti laba tāda darba pieredze gan Berek, gan Berek birojā, un eh, mūsuprāt, domāju, ka vairāk jāraugās nākotnē, jāraugās tādā Eiropas nākotnes perspektīvā. Liels paldies! Kolēģi, paldies par šīm piezīmēm, paldies! par šīm arī lieliskajām piezīmēm par Rīgu kā lielisku Eiropas pilsētu. Nākamā runātāja Konstants Krēla. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos nedaudz papildināt dzirdēto, jo tik tiešām pirmo reizi bija Berek, un bija jāuzzina, ka Berek birojas un Berek pats ir divas atšķirīgas lietas, un pilnībā piekrītu Hokmar kungam Berek kā nacionālo regulātoru pārstāvis. Viņiem ir jāīsteno tas, ko mēs izlemjam, un to viņi arī cītīgi dara. Izskatās, ka arī tas sekmīgi tiek darīts. Tomēr man ir svarīgāk eh, runāt par Berek biroju, mūsu aģentūru. Tā nav Respektīvi, tā ir ne tikai jaunākā, bet arī mazākā Eiropas Savienības aģentūra. Un paskatās, ko viņi tur dara. Viņi atbalsta BEREK, bet viņiem jādara arī, eh, jāveic atbalsts Eiropas parlamenta darbām. Un ja praktiski tulīt pēc izveidošanas un BEREK biroja oficiālas atklāšanas ieslēdzās komisijas taupības personāls un jāatlaiž darbinieki, tas absolūti nepalīdz mērķu sasniegšanā. Un ņemot vērā arī diskusiju, kas mums tikko bija, digitālajā jomā mums būs jāstrādā daudz vairāk. Priekš tā mums ir nepieciešama arī pamatot informācija, un Berek birojas kā aģentūra būtu arī ideāls e, atbalsts sniedzējs mums, lai veiktu uzlabojums ekspertu darbā. Un tāpēc es vēlētos budžeta sarunās par nākamo, nākamā gada budžetu mēģinātu piešķirt Berek vairāk personāla, vairāk naudas, lai tad kopā ar komiteju šeit izstrādāt stratēģiju tam, kā eh, to informāciju, ko Berek var sagatavot, mēs varētu labāk izmantot kā to iestrādāt un integrēt mūsu darbā labāk. Un es ceru, ka Hokmāra kungs man e, piekritīs tikpat lielā mērā, kā es viņa piezīmēm piekritu tikko. Paldies! Paldies! Trešais delegācijas loceklis bija Krišjāns Kariņš, kurš pārstāvēja gan ITRE komiteju, gan arī Latvijas prezidentūru. Jā, es uz, pārstāvēju uzreiz vairākas lietas. Jā, šī bija man otrā vizīte ar Itra komiteju Berek birojā, un man jāsaka, ka katru reizi izdodas uzzināt kaut ko jaunu. Varu tikai apstiprināt eh, abu kolēģu sacīto, atceroties, ka Berek un Berek birojas ir divas atšķirīgas lietas. Berek ir nacionālajiem um, regulātoriem sanākot kopā Tu ir tātad Berek, un Berek birojas ir viņa atbalsta birojas Rīgā. Ļoti mazs birojas, 15 cilvēki, ja nekļūdos, mazākā aģentūra Eiropas Savienībā. Un viņam ir liela personāla aprita. Neatceros konkrēto amatu, pagājušajā gadā tikai pieņemts eh, biroja vadītājs, un tādā valstī kā Latvija Tur problēma ir paturēt personālu. Viņi rekrutē, pieņem darbā labus darbiniekus, eh, nu, viņi ierodas un tad konstatē, ka maksājuma līmenis Latvijā nāk ar koeficientu 0,75, līdz ar to viņi saņem daudz mazāk nekā gaidīja, un tad cilvēki iet prom. Un problēma ir tāda, ka mēs no tā ciešam jo Bereka birojs nav pietiekami spēcīgs, jo viņi ir tie, kuriem jādomā ir viss Eiropas līmenī, bet uh, vājš personāls un nepārtraukta kadru mainība, nu tā ir problēma, jo ja tas notiek manā valstī, tas droši vien notiek arī citās, kā lai nosauc, uh, jaunākās dalību valstīs, trūcīgākās vai, vai valstīs, kas saskarās ar finanšu izaicinājumiem, nezinu, kā lai apzīmē tās viss. Bet tas, tā ir liela problēma. Mums ir nepieciešams atcerēties par Eiropas aspektu, ne tikai par konkrētu dalību valsti, jo tad mēs nesaņemam nekādu pievienoto vērtību. Un tas ir jautājums, kuram būt, mums būtu jāpievērš uzmanību, ko mēs varam izdarīt, lai palīdzētu viņiem kļūt stiprākiem, lai viņi varētu labāk strādāt mūsu labāk. Paldies, un esam saņēmuši dažus secinājumus no diskusijas, jo jūsu ziņojumu, un nākamais runātājs mūsu diskusijā ir īpaši e, Pauls Rūbih. Te ir e, mūsu kolēģa dzimšanas diena. Jā, tik tiešām tā ir. Un, ziniet, kolēģi, es ļoti precīzi zinu, cik viņš ir vecs, vai drīzāk jauns, it īpaši salīdzinot ar manu vecumu, tā kā apsveicu arī ar to. Un vārds jums. Neierobežotu laiku. <laughs> Jā, recht herzlichen Dank. Jā, paldies. Lielākā dāvana, eh, kas būtu izteikties īsi, Debats par eh, Bereku un EFSA ir ļoti svarīgas. Vakar ar Bereku eh, mums bija tikšanās un interpretējām tādā, ka vakar bija tikšanās ar ESA. Un ESA un Berek eh, īstenībā ir tās divas jomas, kur mēs strādājam ļoti aktīvi. Un redzot, ka informācijas un komunikācija tehnoloģija un enerģētika ir diezgan tuvu uh, un e, ir savstarpēji atkarīgi viens no otrā. Abām aģentūrām vajag vairāk personālu. Berek bija liela vēlme uzlabot arī ESA gadījumā. Varbūt vajadzētu padomāt, ka mēs varētu kaut kā salikt kopā abas jomas. Un tādējādi dabūt arī lielāku personālu priekš abām aģentūrām. Jo šeit jau ir runa par to, ka frekvenču izdala ir jāveic Eiropas līmenī, un frekvenču piešķiršanā šie centrālai punkti e, ir arī jāņem vērā saistībā ar elektrotīklu, un līdz ar to šie aspekti visi ir jāņem vērā, tāpēc mums budžeta komitejā ir jādomā par to, vai abu aģentūru apvienošana varētu nest pietiekam pievienoto vērtību. Jo redzējām, ka arī viesabonēšanā, piemēram, pastāv ļoti liels protekcionisms. Nu, šo jautājumu šobrīd risina tirgus, paskatoties, ka Beļģija un Luksemburga uh, brīvprātīgi ir likvidējuši viesabonēšanu savstarpējo, tad tas e, var parāda, ka visur, e, kur šādas e, vienošanās ir spēkā, ir iespējams uzlabojums, un tad nāk Google. Un, ja būs pieejams bezvada internets, to var aizstāt telefonu zvanus mobilajā tīklā vietējā, un tad viesabonēšanas uh, Eh, tarifi varētu daudz ātrāk tikt likvidēti, ko mēs ne, nespējām izdarīt, eh, pret, jo pretojās dalību valsts. Tas ir labs risinājums, ja tirgus apsteidz likumdevējs. Tas ir laba, tā ir labākā dāvana dzimšanas dienā, ko es varu iedomāties. Jau paldies! Paldies! Paldies visiem par komentāriem, par, eh, par to, kā jums gāja Rīgā īpašajā delegācijā ITRA komitejas vārdā. Ejam tālāk. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Septītais punkts. Ilgspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā. Eduards Matēns ir mūsu referents. Mūsu kolēģis ir sagatavojis darba dokumentu par e, plānoto ziņojumu projektu. Esam 45 minūtes paredzējuši mūsu diskusijai. Un pirmais runās Martēna kungs, kurš tad izteiksies par komisijas priekšlikumu, teiksim, 5 minūtes. Tālāk koordinatoriem 3 minūtes, interesētie deputāti ne vairāk kā 2 minūtes. Martēna kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Priekšsēdētāji, paldies. Es cerēju, ka jūs man ordosiet neierobežot uzstāšanās laiku, bet, nu, nē, acīm redzot, man nāksies iekļauties piecās minūtēs. Pirms es uzsāku savu uzstāšanos, gribu teikt paldies um, delegācijai, kas ieradušies šeit no Itālijas. Viņi piedalās um, šais debatās, klausās mūsos, gribu viņus sveikt šeit. Jūs jau teicāt, šis nav ziņojums, bet tāds pagaidu starp dokuments. Un tā mērķis ir radīt debatas pēc iespējas lielākā mērā tā, lai, nu, beigās mēs varētu nonākt pie ziņojuma, un tas paredzēt, to paredzēt sagatavot 18. maijam, tāpēc gribu klausīties jūsu komentāros. Tas arī ir tas galvenais. E, izstāstīšu jums, kādu darbu metodu esam izvēlējušies, respektīvi. Uh, vēlamies iesaistīt visus šos parasto metālu ražotāju šajā pasākumā, ņemt vērā viņa domas. Te ir dažādas valstis pārstāvētas, mums jau ir bijušas dažādas debates, konsultācijas, ir arī tādi gan nu, domstarpība punkti, gan punkti, par ko esam viensprātes. Pirmām kārtām gribu teikt, ka tas ir Eiropai strateģiski svarīgs sektors. Turklāt eh, pastāv problēmas ar, protams, vides un sabiedrības veselības jautājumiem, tie jāņem vērā. Turklāt jādomā par zināšanu nodošanu, zināšanu veidošanu, eh, ekspertīzi šajā jomā, tad, protams, sasaistās tas viss ar CO2 samazinājumu politiku un kvotām, enerģijas cenas šeit aktuāls šai kontekstā. Un tāpat arī pastāv tāda Eiropas Savienības dimensija, kas saistīta ar tirgiem. Nu, par to arī pāris vārdos runāšu. Tātad kopumā šeit runājam eh, par metāliem, uh, šiem parastajiem metāliem, tur ietverts vairākas kategorijas, un šobrīd Eiropā jāsaka trūkst parasto metolu, tāpēc, ka tie netiek iegūti, un tie trūkst pēc tam tērauda rūpniecībā un e, tālākās otrās pārstrādes rūpniecībā. Turklāt, jāsaka, šos metālus ražojot, tiek radīts ļoti daudz CO2, jo tā ir energointensīva nozara, bet tas, e, nu, tā tas vienkārši ir. Uh, Kas atšķir parasto metālu ražošanu, protams, ir šis e, konkurences elements cena. Jo, nu, tas, kas atšķir vienu e, alumīnija kilogramu no otra, protams, ir tieši cena par metālu, ko mēs maksājam par to. Un te mums jādomā par to, kā uzlabot Eiropas nozars e, konkurēt spēju arī šai ziņā. Šeit rūpniecībā ir vajadzīgi ļoti augstas kvalifikācijas strādnieki. Ehm, atgādināšu, ka Eiropā ir ļoti daudzas ehm, ieguvs ehm, vietas slēgtas, ir samazinājusies metāla ieguva līdz pat 40 tonna par milzīgiem apmēriem. Un, nu, ja vēlamies, lai šī nozara pagaidām atgūstas, nu, tad mums ir jāatbalsta tā. Uh, Nu, tas drīzāk eh, laika gaitā gandrīz ir kļuvis jau par neiespējamo misiju, jo kompetences daudz kur ir zudušas, kvalifikācijas ir aizgājušas zudumā. Un tagad mums vajadzētu strādāt vismaz pie tā, lai paturētu pašreizējās zināšanas. Nu, eh, runāsim kaut vai par Vāciju, tur vienmēr viņi strādā lūk pie mācekļu apmācīšanas, lai nodotu tālāk šīs zināšanas kvalifikācijas, kas šai nozarei ārkārtīgi nozīmīgas. Līdzīgā veidā vajadzētu rīkoties arī Eiropas līmenī. kad šobrīd runājam par to, kas varētu būt tas izšķirīgākais elements investīciju veicināšanai šai jomā, mēs saprotam, ka reāli tas nav gluži darba spēka izmaksas, kas traucē tam visam. Bet tāpat laikā ir divi elementi, ko es teicu, noz, visi nozars pārstāvi, respektīvi vides politika ir viens un enerģijas sanas ir tie noteicošākie elementi, kas traucē attīstīties šobrīd. Runājot par vides politiku. Arī šai jomā viss ir vienas prātas, ka tās e, nozares, kurām, kur, kas rada ļoti daudz emisiju, kas tātad ir piesārņojošas nozars, e, nu, sastopas šeit ar problēmām. Un te, nu, gribu jums e, pastāstīt par vienu fabriku, ko mēs apmeklējam. Tā ir lielākā ražotāja, tērauda ražotāja Eiropā. Bet šobrīd esam nonākuši diezgan dramatiskā situācijā. Daļa no iedzīvotājiem uh, kas vēlas, nu, saglabāt darba vietas, nu, tam ir vajadzīgs, protams, investīcijas un jānodroši, jo jānodrošina atbilstība vidas aizsardzības pracībām, bet lielākais akcinošs šajā rūpnīcā, nu, faktiski ir bankrotējis, un otrs pus ir šie iedzīvotāji, kas arī prasa rūpnīcas slēgšanu, jo ir šī mazīgā piesārņojošā ietekme ir ļoti nopietni slimību incidenti un tā tālāk. Un tas viss ir jāņem vērā, ir jāņem arī tādai, so, jābūt tādai sociālai pieņemamībai attiecībā uz šādām rūpniecībām, jo šo parasto metālu ražošana vienmēr saistīta ar vidas jautājumiem, sabiedrības um, attieksmi pret to visu. Nu, lūk, tie ir tie elementi, kas jāņem vērā. Un tad, kad apspriežam šo visu, pāriešu tālāk pie būtiskākā. Kā mums šeit strateģiski ir vairāki ceļi, ko varam iet. Pirmām kārtām varbūt konkurences eh, ziņā jānodrošina līdzīgi spēles noteikumi. Konkurenti, protams, ir no jaunatīstības valstīm, respektīvi jauniem ekonomikām kā Ķīnas, un mēs nedrīkstam radīt papildus ierobežojumus Eiropas rūpniekiem. Jo citādi viņi nevarēs konkurēt ārpus Eiropas, nevarēs iegūt tirgus daļu. Un te es runāju, lūk, par tēraudu, bet arī par alumīniju un citiem parastajiem metāliem. Tātad te mēs nerunājam par kaut kādiem uh, nodokļiem, lūk, oglekļu nodokli. Vienkārši jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Šobrīd Eiropas rūpniecībā šai nozarē uh, mēs es, esam noteikuši kaut kādas eh, kvotas par brīvu, Un tad tādā gadījumā līdzīga veida noteikums vajadzētu piemērot arī konkurentiem, kas nāk no ārpus Eiropas Savienības. Es atvainojos priekšsēdētāji, eh, es saprotu, ka jūs gribat pārtraukt man uzstāšanos, bet man ir tik daudz kā sakām, un tas svarīgs temats ir pelnījis šis temats arī vairāk diskusiju. Nu, piemēram, ir, piemēram, taču tādi ražotāji Ķīnā, kas neievēro nekādus noteikumus vidas aizsardzībā, bet tāpat laikā eh, tirgu viņu produkti, viņu preces tiek pārbaudas, mēs paši viņus iepērkam. Un mums jādomā par to, ka nedrīkstam noteikt papildus slogu šiem rūpniekiem Eiropā, kas jau iero, ievēro vidas aizsardzības noteikumus. Viņiem ir jāspēj efektīvi konkurēt, nodrošināt investīcijas, jo citādi būs šī oglekļa noplūda uz teritorijām ārpus Eiropas Savienības. Ja mēs nepiedāvāsim pietiekams līdzekļus rūpniecībai investēt visās šais prasībās, tad tādā gadījumā notiks šī noplūda rūpniecu pārvietošana uz valstīm, kur šo prasību nav priekšsēdētājs turpina, jūs varēsiet vēl kaut ko teikt, bet diskusijas beigās, e, jūs varēsiet pieminēt, tad beigās e, visu diskusijas beigās. Es atvainojos, nogaidiet pāris minūtes. Nu, jūs esat uh, priekšnieks, jā. Jūs jau krietni pārsniedzāt uzstāju, uzstāšanās laiku. Tālāk Salīnī kungs, uh, tautas partijas vārdā. Sī, grazie. Jo ringrazio relatore per questo primo draft. Jā, Jā, paldies, paldies eh, referentam eh, par šo projektu, ko viņš ir sagatavojis. Pat arī strateģiskais skatījums uz tērauda nozars nākotni. Eh, mēs šobrīd runājam par stratēģiju, par Eiropas attīstību, bet ne tikai liekot uzsvaru uz digitālo darba kārtību. Mums jāatcerās, ka bez strateģiskiem sektoriem ir arī citi nepieciešamie sektori. Rūpniecība, tērauda rūpniecība ir viena no šādām nozarēm, jo tā ir svarīga visam rūpniecības modelim, rūpniecībai kopumā. Šeit ir, protams, attiecības starp e, īpašniekiem un strādājošajiem Neatkarīgi no tā, kāds ir uzņēmuma izmērs, liels, vidējs, mazs, e, šo punktu es atbalstu. Tālāk tekstā, kā e, tas tika arī sacīts, uzsvars tiek likts uz energoresursu cenām. Tiek e, pieminēts šķērslis saistībā ar ETS sistēmu. Es neesmu milzīgs ETS aizstāvs Vakar pavisam diskrēti noritēja trilogu sarunas par ETS, un tās varētu būt viens no variantiem, eh, kas liktu varbūt izvairīties no tā, ka mēs mirstam ETS dēļ, ja piedosiet man par šo salīdzinājumu. Bet ir eh, šobrīd, eh, kad strādājam pie šī dokumenta, Eiropas iestādes dažkārt pilnīgi pamatoti liek uzsvaru uz vides aspektiem, bet e, nerunā arī par citiem svarīgiem jautājumiem. Piemēram, rūpniecībai ir jābūt joprojām Eiropā strādājošai. Katrā ziņā vēlu veiksmi šai ļoti svarīgai darbā. Priekšsēdēs, paldies par piezīmēm. Un tālāk dodu vārdu Tošanovska kungam. ECR grupas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par šo pirmo dokumentu, kas ir sagatavots, mēģinot aprakstīt ļoti sarežģīto situāciju pārstrādes rūpniecībā e, saistībā ar parastajiem metāliem. Un to mēs pieredzam šo, šobrīd Eiropā. Cik man zināms, šie ir viena no retajiem materiāliem, izēvielām, eh, par kuriem mēs diskutējam šajā komitejā. Mums ir bijuši daudz diskusiju par metālu pārstrādi, par tērauda rūpniecību. ir svarīgi pievērst pietiekamu uzmanību šim jautājumam, jo metāla pārstrāde ir ļoti svarīga. No tās tālāk ir atkarīgs daudz citas lietas, un es nerunāju tikai par nodarbinātību, par darba vietām, bet vesels nozars no tā ir atkarīga - autobūvs nozara, mašīnu būve bez tērauda konstrukcijām eh, daudzas ēkas vispār nevarētu uzbūvēt. Vai katrā ziņā tas būtu ļoti problemātiski izdarāms. Šeit mēs varētu bezgalīgi diskutēt eh, par to, vai mums vajadzētu mēģināt eh, ar nodevu palīdzību censties aizsargāt šādas rūpniecības sektors lai tādējādi kompensētu izmaksas saistībā ar vidas normām. Es teiktu, ka administratīvi tas būtu ļoti grūti izdarāms, bet man prieks, ka tas tiek vismaz apspriests. Līdzīgi kā Eiropas Tautas partijas pārstāvs, arī es neesmu nekāds ETS sistēmas fans. Man bail, ka metāla rūpniecībā Eiropā mēs bieži dzirdam par to, ka ETS absolūti nepalīdz atrisināt problēmas. Tieši pretēji daudz kas tiek sarežģīts. Kad, kas attiecas uz Eiropas pārstrādes rūpniecības konkurētspēju, es uzskatu, ka šeit ir nepieciešams veikt investīcijas tehnoloģijās. Es nevaru iedomāties, ka Eiropā uh, mēs varētu nonākt spiediena rezultātā pie tā, ka mēs vēl mazāk ražotu šai nozarē. Ne tikai runājot par nodarbinātību, bet mēs izjutīsim tādā gadījumā arī problēmas citās nozarēs. Jā, resursu augstās cenas rada problēmas, ražošana kļūst sarežģīta, mums ir jāsalīdzina eh, situācija ne tikai ar Ķīnu, bet kaut vai ar ASV. Un man prieks, ka mēs eh, diskutējam par šo tēmatu un mums vajadzētu biežāk eh, kom komitejā runāt par šo jautājumu. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Vice Chair, on behalf of Tālāk dodu vārdu Alda grupas vārdā mūsu vicepriekšsēdētājiem. Mūsu eh, ēna uh, referenta Anželika nevarēja būt klāt šodien, tāpēc uh, aizstāju viņu. Es piekrītu referentam, ka lielākajiem uh, lielākie izaicinājumi ir zemes pieprasījums, ir tīpaši pēc tērauda un augsta energoresursu cenas. Sektorā ir nepieciešams steidzam veikt restruktūrizāciju, kas prasa liels in, e, investīcijas un arī inovāciju, lai mēs paliktu konkurētspēji globālā līmenī un pielāgotas zaļākai ekonomikai. Eiropai nepieciešama tālējoša e, plānošana ekonomikā ar inovatīvākiem produktiem. Mums ir jānodrošina eh, resursu efektivitāte un klimata apstākļi jāņem vērā, un tie var būt kā virzītāji spēks pārmaiņām šajā sektorā. Tāpat šī diskusija ir jāskata kontekstā ar sarunām par Eiropas enerģētikas savienību. Mums ir jāizveido iekšējais enerģētikas tirgus, kas palīdzēs uzlabot situāciju parasto metālu rūpniecībā, tīpaši energoresursu cenu ziņā, zaļās ekonomikas jautājumā un inovāciju jomā. Konkurētspējīgas energoresursu cenas un e, droši e, energoapgādes drošība ir galvenai priekšnosacījumi šīs nozars veiksmīgai attīstībai. Neskatoties to, ka šī nozara ļoti konkurētspēja globālā līmenī, ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Uh, galvenie šķēršļi ir tieši tirzniecības šķēršļi un negodīga komercpraksa kā dempings, piemēram. Tas būtu jārisina ar visaptarošu tirzniecības stratēģiju, ieskaitot elastīgus aizsardzības instrumentus, kas nodrošinātu, ka Eiropas eh, rūpniecībai būtu piekļuve trešās, eh, trešo valstu tirgiem. Eiropas Savienības likumdošanai jābūt efektīvai lai var, varētu sasniegt šos mērķus. Un iekšējā tirgus funkcionēšana ir jānodrošina. Paldies referentam un ar nepacietību gaidām tālāk sadarbību šajā jautājumā, ļoti svarīgajā jautājumā. Paldies! Paldies vicepriekšsarētājiem par izteiktajiem piezīmēm. Nākamais goja vārdā Silikjotis kungs. Τώρα εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Paldies. Jā, tagad viss darbojas. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Goe ēnu referente, diemžēl, šodien nevarēja ierasties, tādēļ labprāt izteikšos viņas vietā. Gribēju pateikties Martēna kungam par šo tik eh, svarīgo un arī saistošo tekstu redakciju. Viņš ir labi atspoguļojis eh, svarīgākās prioritātes. Jāsaka, ka metāla eh, ražošanas nozare ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības rūpniecības sektoriem. Protams, viņš domā arī par sociālajiem aspektiem, piemēram, darbinieku veselību un arī visas sabiedrības veselību. Bet ir kādi jautājumi, kam viņš nav pievērsies Piemēram, kā garantēt, lai metāla ražošana Eiropas Savienībā joprojām tiktu saglabāta kā nozare? Un noteikti ir iespējams šeit vēl radīt papildus darba vietas. Domāju, ka metāla ražošana Eiropas Savienībā ir jāpaplašina, lai varētu attīstīt tālāk tautsaimniecību. Un nevajadzētu šeit uh, pievērsties tikai konkrētiem geogrāfiskiem reģioniem. Noteikti būtu iespējams panākt labāku līdzsvarotāku šī sektora attīstību Eiropas Savienībā. Ziņojumā ir pieminēts, ka ir jāuzlabo arī konkurētspējas normas. Dzīvē ir pierādījies, uh, ka diemžēl šeit spēcīgākie ir monopoli un lielie uzņēmumi. Eiropas strateģisko investīciju fondam arī noteikti vajadzētu tikt izmantotam, bet, manuprāt, tas nevar uh, radīt nepieciešamo rūpniecisko fundamentu. Te, protams, rodas arī interešu konflikti. Ir labi, ka šeit ir minēts arī ekoloģiskās izmaksas, Jādomā, protams, arī par CO2 emisijām un pieminēsim arī tos metālus, kas tiek eh, importēti Eiropas Savienībā. Ir, protams, jāievieš pasākumi, kas eh, nodarītu pēc iespējas mazāku kaitējumu videi. Protams, ir jāveicina metāla ražošana Eiropas Savienībā, jo mēs ievērojam arī ļoti augstus vides standārtus. Protams, ir jāievēro darba ņēmēja tiesības, jo Eiropas Savienībā mums ir nepieciešama šī nozara, bet mēs nedrīkstam arī pieļaut to, ka kaut kādā veidā ciestu uh, nodarbināto veselību vai darba apstākļi. Paldies! Tagad Borelī kungs FTD grupas vārdā arī koordinators, kas aizstāja kādu citu kolēģi. Grazie, Presidente. Sarò brevissimo. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, runāšu lakoniski. Protams, arī no savas puses pateikšos referentam par eh, to darbu dokumentu, ko esam nesen saņēmuši. Domāju, ir ļoti labi, ka dokumentā ir pieminēts vienotais tirgus un fakts, ka tas ir pēdējā laikā mainījies. Ja mūsu mērķis ir atrast jaunas iespējas metāla ražošanā Eiropā un padarīt to par patiešām plaukstošu nozari, ir jāuzrāda uz dažādām atšķirībām dalību valstīs, ņemot vērā atšķirīgu nodokļu politiku un arī enerģiju dalību valstīs. Uh, Ir dalība valstis, kas ir smagāk cietušas no ekonomiskās krīzes, un tam būs grūti panākt tās valsts, kam klājas labāk, un šīs atšķirības kļūst tikai lielākas. Es domāju, patiešām referents ir veiksmīgi to izcēlis ziņojumā. Tālāk. Attiecībā uz uh, metāla izstrādājumu importu uh, īstenībā uh, attiecībā uz importēto metālu ir jātiecina tie paši CO2 emisiju standarti, kas ir spēkā Eiropas Savienībā ražotiem produktiem, lai būtu godīgs konkurence starp Eiropas izstrādājumiem un izstrādājumiem ārpus tās. Paldies! Izteicās politisko grupu koordinatoru, tagad tur citi runātāji, Vera Delkastīlio pirmā, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Martēna kungam. Viņš ir sagatavojis darba dokumentu, kas ir e, ļoti bagātīgs e, un ņem vērā visus tos aspektus, kas ir būtiski tērauda nozarē. un tas ir nozīmīgi, lai veidotu arī spēcīgāku Eiropu. Mēs runājam par attīstību, par tautsaimniecību. Un metāls, protams, ir izēviela, ir eh, jāizmanto izēvielas eh, šajā nozarē. Uh, Un, protams, ir jānodrošina izaivielas, lai nozara varētu pietiekami labi attīstīties. Un uh, Martēna kungs ir uzsvēris, kādas problēmas uh, Eiropa šeit piedzīvo. Emisiju standarti ir augsti, arī enerģijas izmaksas dalība valstīs ir nevienlīdzīgas. Un ir jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības kompetence šajā sektorā. Protams, ir jāpielāgojas uh, un jāpielāgojas pie robežām, jābūt. labākai likumdošanai un protams jādomā arī par ES normām. Uh, par uh, mūsu konkurētspēju. Protams, mums ir uh, jāraugās arī tālāk par savu degunu galu, jāredz, kas notiek ārpus ES, bet uh, jābūt arī pietiekami labi iepazinušamies ar situāciju pašmājās. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Paldies par jūsu piezīmēm. Tagad zaļo grupas vārdā Ēnu referents. Žadaukungs, nu, būtiski, nu, patiesi, ka zālē. No. Paldies, paldies, priekšsādātāji. Nu, es atvainojos, es biju citā komitejā strādāju, tāpēc esmu mazliet ar, ieradies ar novēlošanos, bet esmu ļoti uzmanīgi sakojis līdzi referenta darbam un gribēju uzsvērt. Uh, ka viņš tiešām ir ļoti apņēmīgi, entuziastiski strādājis pie šī dokumenta, to gribēju uzsvērt. Es esmu piedalījies arī vienā no apmeklējumiem, ko referents organizēja uz uh, uz iegūs vietu, un man likās eh, tas ārkārtīgi interesanti, ka ir šie ļoti dažādie elementi šajā ziņojumā, kas jāietver kopējā analīzē par visu Eiropu šeit Eiropas parlamentā, un ka jāņem vērā visas šīs ieinteresētās puses, eh, te runājam par rūpniecības uzņēmumiem, par darba ņēmējiem, mm, asociācijām un tā tā, kas, domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs darbs Un eh, jūs jau atcerēsieties priekšādātāji, ka šis sižets tērauģeru nozari jau tika pieminēta šī sasaukuma sākumā, un tas katrā ziņā svarīgi mums sekot eh, šai nozarei, jo eh, tieši ar šādu ziņojumu mēs varam tad, tad attaisnot arī šajā komitejā izstrādājumos priekšlikumus. No savas puses gribu paust atbalstu no vienas puses tiem referenta paustajiem elementiem, piemēram, jautājums par eh, robežām. Tas ir zināmā mērā saistīts tieši ar ETS, eh, e jeb emisiju transmisijas schēmu un emisiju tirzniecību. Nedrīkstam noteikt mūsu uzņēmumiem jaunus tādus grūtus sarežģītus pasākumus, kas uh, viņiem būtiski apgrūtina pēc tam konkurēt ar savu produkciju ārzemēs. Nedrīkstam pieļaut, ka viņi nav eh, tik kon konkurētspējīgi kā tie, kas vispār neievēro nekādas ilgtspējības pasākumus, un tāpēc priekš, referenta priekšlikumi iet pareizajā virzienā. Otra lieta, kam gribu paust atbalstu, uh, ko pat vēl varētu spēcināt, ir tas, ka ko gan nozīmē tēraudliešanas rūpniecības konkurence nākotnē. Nu, tas nozīmē, ka šīs nozars rūpniekiem ir jāspēj zināmā mērā pat globāli standartizēt sava darbība, pamatoties uz sociāliem vides kritērijiem. Uh, E, jo nedrīkst, bet nedrīkstam tos novel, nonivelēt uz to zemāko standartu kopumu. Eiropas konkurētspēja jābalstas uz kaut ko pilnīgi citu, tai jābalstās uz novatorismu, uz ilgtspējību, efektivitāti, resursu efektīvu izmantošanu, enerģijas efektīvu izmanto, izmantošanu, emisiju ietaupīšanu un tā tālāk. Nu, lūk, e, mēs tāpēc lielā mērā atbalstam referenta virzību, darbību un pilnīgi noteikti to arī viņam paudīsim tālāk, sastrādājoties ar viņu pie šī ziņojuma. Uh, thank you very much, colleague. Paldies. Marijas kungs lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju uzteikt Martēna kungu par sagatavoto ziņojumu. Tiek runāts par vides aizsardzību, par sabiedrības veselību. Mēs vakardien par to jau varējām diskutēt lūgumrakstu komitejā. jo tur tika kritizēti vairāki uh, uzņēmumi, kas, piemēram, arī uh, pārstrādā minerālus. Un jāsaka, ka pro, galvenās problēmas šeit nav algas, bet drīzāk metāla kvalitāte, investīcijas un arī energo izmaksas. Mums vajadzētu koncentrēties tieši uz šiem trim jautājumiem, manuprāt. Jāsaka, Grieķijā pie mums arī atrodas viens no pieciem lielākajiem uzņēmumiem, kas iegūst uh, Enerģijas 68 eiro. Niķeli, bet jāsaka, ka tas tagad ir apdraudēts. 68 eiro maksā kilovatu stunda elektrības, un ir valstis, kur eh, šāda, šāds pats energo daudzums maksā tikai 25 eiro, un tādēļ šis uzņēmums ir apdraudēts, tā eksistence ir apdraudēta. Es domāju, mums vajadzētu parūpēties, lai šis uzņēmums varētu turpināt dzīvot. Ir arī Grieķijā tērauda uzņēmumi, kur eh, tūkstošiem darba vietu ir apdraudētas. Grieķijā situācija ir ļoti bēdīga un taupības pasākumi, diemžēl, ir noveduši pie tā, ka uh, uzņēmumiem savu kapacitāti, ražošanas kapacitāti vajadzēja samazināt par ceturdaļu. Mums šie jautājumi ir jārisina citādāk. Mums vajadzētu atbalstīt uzņēmums, kas arī neražo dārgos metālus. Mums ir, protams, jāpiesaista arī investīcijas. Jāsaka, ka mēs nevarēsim konkurēt ar Ķīnu, samazinot algas Eiropas Savienībā. 1,3 miljārdu eiro jau tika piešķirti. Nepārāk plaukstiešiem, teiksim, uzņēmēja darbības veidiem, bet mums ir jādomā, kā saglabāt tērauda rūpniecību, metāla rūpniecību Eiropas Savienībā. Mums ir e, jācīnās pret šīm problēmām, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka trojka visu laiku diktē taupības pasākums, kas žņaudz nost mūsu uzņēmumus. Mēs vēlamies būt konkurētspējīgi e, radīt darba vietas un piedāvāt perspektīvas tām valstīm, kam ir milzīgs problēmas, piemēram, tādām kā Grieķijai. Paldies! Patricija Toja, priekšsādātāja vietnieces skundze. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju uzteikt Martēnu kungu par labi veikto darbu. Jāsaka, viņš ir veicis patiešām apjomīgu darbu. Ja mēs runājam par enerģijas izmaksām dažādās valstīs, to pieminēja jau daudz kolēģi, un tas pierāda, ka tas ir patiešām aktuāli, un tas arī sadārdzina gala izstrādājumu. Jāsaka, Eiropas rūpniecība tagad uh, cīnās ar milzīgām problēmām. Eiropā ir jāuzlabo konkurētspēja, nu Ķīna tagad ir uh, izvirzījusies līderpozīcijās, protams, arī ASV neatpaliek. Mums ir jābūt spēcīgākiem. Es uh, labprāt iepazītos ar šo priekšlikumu vēl rūpīgāk, un mums ir jāsaprot ka Eiropa tagad piedzīvo grūtus laikus. Martēna kungs teica, ka šajā priekšlikumā ir eh, jāuzsver arī cita problemātika - negodīgā konkurence Eiropas Savienībā. Mums ir jāatrod godīgāki risinājumi, lai mēs eh, nebūtu arī negodīgi pret citiem ražotājiem pasaulē. Te ir tāds kā aburtais loks. Jāsaka, ka pasākumi visās dalībvalstīs nav īstenoti identiski. Piemēram, Spānijā, Itālijā eh, ražošana nenotiek tādos apjomos kā Vācijā. Un taupības pasākumi ir eh, dažas valstis sodījuši smagāk nekā pārējās. Tādēļ ir jāatrod risinājumi jau nekavējoties. Tālāk izpēte, kolēģi to pieminēja, e, izskanēja patiešām interesanti priekšlikumi arī par attiecīgu finansējumu. Un vajadzētu arī pavaicāt, e, kā šo nozari padarīt mazāk kaitīgu videi un uzlabot strādājošo apstākļus. Tālāk, eh, cirkulārā ekonomika. Mums ir jādomā, kā šos materiālus varētu pārstrādāt. Ir eh, jāatbalsta uzņēmumi, kas mēģina strādāt zaļāk, eh, šos materiālus pārstrādājot, izmantojot atkārtoti. Ir jāatbalsta šāda ekonomikas taktika. Un bieži vien mazie uzņēmumi nevar būt pietiekami konkurētspējīgi un tas viss e, ir saistīts arī ar ļoti lielām izmaksām, bet ir materiāli, ko var izmantot atkārtot. Un tad tas izmaksās arī lētāk. Mums. Un mēs to atkārtojam arī. Vienmēr mums ir jābūt konkurēt spējīgākiem, mums ir e, jāskatās, kas notiek citos tirgos, un uh, ja Eiropas tirgi nebūs konkurēt spējīgi, tas būs vienkārši katastrofāli. Šim aspektam ziņojumā ir jābūt izceltam vēl vairāk un arī jāpieprasta, lai komisija būtu ambiciozāka, piemēram, vērojot, kā tiek ievērot konkurētspējas notiekuma Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Es gribēju pateikties referentam. Viņš ir sagatavojis nevien ļoti labu ziņojumu, bet tas ir ziņojums, kurā ir ļoti proaktīvu priekšlikumu. Tas nav ziņojums, kas vienkārši atspoguļo valdošo situāciju. Kādēļ es tā saku? Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas šeit būtu jāievēro, ir tie pasākumi, kas eh, tiek uh, ieviest pie robežām. Tas, protams, ietekmē konkurētspēju Eiropas Savienībā un sniedz atbildi uz jautājumiem, kā paaugstināt mūsu konkurētspēju nākotnē. Martēn kungs ir optimistiski noskaņots, viņš ir sniedzis atbildes uz daudziem jautājumiem, kas ir saistīti arī ar ekoloģiju. Jāsaka, tie, kas Eiropas Savienībā grib tirgot savu produkciju, viņiem ir jāievēro nevien šeit valdošās konkurētspējas normas, bet arī vīdes normas. Bet ir arī kāda globālas dabas problēma - oglekļa dioksīds, jeb CO2. Vai šī problēma Eiropā būtu atrisināta? Protams, nē. Un šajā eh, rūpniecības nozarē ir, protams, joprojām ļoti augsti izmeši. Un ir uh, daudz uh, rūpnīcu, daudz uh, tērauda rūpnīcu citās pasaules valstīs, netik daudz Eiropā, un viņiem arī ir jāsamazina CO2 izmeši. Protams, ir iespējami risinājumi, un ar piedāvātiem risinājumiem mēs varēsim atrisināt gan konkurences problēmas, gan vides, gan nodarbinātības problēmas. Es ceru, ka kolēģi arī uh, ņems vērā šo principu pie robežām un balsos par to Paldies. Tagad uh, izaugsmes ģenerāldirekcijas vārdā uzstāsies Pelegrīnī kungs. Merci, um, euh, Priekšsādātāji izteikšos franciski, ņemot vērā, ka Martēna kungs ir frankofons pats. Uh, Mēs esam ļoti daudz jau strādājuši kopā ar Martēnu, ne tik daudz tā, ka, nu, ka viņš lūk ir deputāts, bet arī viņš strādāja augstā līmeņa tēraudēšanas asociācijas grupā. Tajos laikos mēs ar viņu jau bijām labi pazīstami. esam vienas prātis par to analīzi attiecībā uz sektoru, ka šis sektors joprojām ir ļoti strateģiski nozīmīgs. Šie parastie metāli Eiropai ir vajadzīgi savā ziņojumā, ja ziņojuma projektā. Mēs saredzam ļoti daudz lietderīgu lietu, tas apkopā virkni viedokļus, tas piedāvā ne tikai analīzi, bet piedāvā arī tālākus priekšlikums Eiropas komisijai. Tie, protams, nav tikai tādi ierosinājumi attiecībā uz eh, jaunam, jauniem ģenerāla direktorātam, bet drīzāk arī tādajam ģenerāla direktorātiem kā enerģijas, konkurences, klimata pārmaiņa apkarošanas un tā tālāk. Tātad tāds plašs ģenerāla direktorātu klāsts. Jā, un jā, protams, mēs arī atbalstam to, ka gan primārā, gan sekundārā ražošana ir jāatbalsta. Pie tā komisija strādā, pie stratēģijas izstrādes, cik tālu e, mums tas zināms, tad apvārsnes 2020 ietveros ir ietverta arī zināma daļa, kas domāta izaivielām. Tieši mans dienas strādā pie šiem jautājumiem, tātad mēs joprojām domājam par to, kā finansēt lūk šāda veida projektus, novatorismu, jauninājumus, izpēti tieši ot, e, otrreizējās, jeb sekundārās ražošanas kontekstā. jo mēs nevaram domāt par tērauda, alumīniju un tā tālāk metāla liešanas sektoru kā par tādu pagātnes kaut kādu atlieku. Nē, tā nav taisnība. Tas ir eh, pat ļoti svarīgs sektors, un šie parastie metāli ir ārkārtīgi svarīgi rūpniecībā tālākā gaitā. Mūsu komisāre eh, pieņēma pārveidot, pieņēma lēmumu pārveidot augsta līmeņa diskusiju grupu par tādu, kas ietvertu visus sektors, kur ir augsts enerģijas patēriņš. Uh, Tur būs e, ministru pārstāvi, tāpat arī pārstāvi no nozarēm. Pirmā tikšanās paredzēta 27. maijā, nu lūk, pavisam drīz, tur ja Biekovskas kundze arī to, to vadīs, un tur tad e, notiks dažās diskusijas, e, un doma ir radīt platformu, kopēju platformu, uh, kas tad dotu atbalstu visām tām rūpniecības nozarēm, eh, nu, ne tikai parasto metālu ražošanai, bet arī koksēmniecībai, celtniecības sektoram, kas faktiski sastopas ar līdzīgām problēmām. Te, tieši tā kā jūs teicāt, konkuren, negodīgs konkurences jautājums, enerģijas izmaksas, nu, un, protams, arī problēma, kas saistīta ar klimatu pārmaiņu apkarošanas normu izmaiņām. Nu, vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt. Ir Martēnkunga priekšlikums attiecībā uz šo ļoti pretrunīgo priekšlikumu, e, jo, nu, šeit domstarpības ir ļoti atšķirīgas. Jūs gan esat savā dokumentā arī iekļāvuši jau virkni priekšlikumu, un tas, protams, ir saistīts ar ETS sistēmu un šīm kvotām. Un visi ierosinājumi, ko jūs te izpaužat šai saistībā, protams, tiks iekļauti un tiks ņemti vērā, kad komisija pārskatīs šos uh, dokumentus Eiropas līmenī. Nu, varbūt vēl viens tāds pēdējais punkts par attiecīgajiem tirgiem, ko nu pat piemin arī Tojas kundze. Uh, šis, e, šī tērnī lieta ir jau tāda, nu, nedaudz tāds pagātnes incidents, bet vēsture parāda, ka tāpat laikā tirgus ir globāls, jo šie importi no Ķīnas, e, nu, ir pieauguši par 30%, tas nozīmē, ka tirgus pastāv ne tikai Eiropā vien. Un es domāju, ka tas apsvērums ir jāņem vērā, to komisija arī darīs. Ne tikai šī konkrētā gadījuma ietek, ietek, ietvaros, jo tas ir tāds, nu, jau izskatīts, bet eh, drīzāk mm, skatoties nākotnē. Jo šai lielajā globālajā tirgu ļoti liela tirgus daļa, tiešām ar vien pieaugošu tirgus daļu pieder Ķīnai. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par šīm piezīmēm. No komisijas puses mēs zinām, cik ļoti svarīgs šis jautājums ir arī jums, un tagad došu vārdu referentam vēlreiz tieši tā kā solīju. Nu, tagad jums arī tiek paredzētas vēl 5 minūtes, ja jūs to vēlaties noslēguma piezīmēm. Tā, vai jums pietiks eh, pietiekam daudz sakāmā visam šīm 5 minūtēm? Lieliski! Merci, pre, monsieur le président! Priekšādātāji, paldies! Es cerēju, ka man būs vismaz 15 minūtes noslēguma vārdiem, jo es biju faktiski sagatavojis tik garu uzstāšanos. Bet, nu labi, visu acīm redzot man neizdosies pateikt, bet, nu, visi ir saņēmuši šo darba dokumentu, un es um, tiešām ceru, ka, um, nu, tā kā visi te arī uzsvēra, viņi ir to izlasījuši un saprot, ka mēs cenšamies tā pietiekam lielu kopskatu sniegt, piedāvājot gan nozars viedokli, gan arī risinājumus. Es pirmam kārtam gribēju jums teikt paldies par jūsu iedves, par iedvesmu, ko man devāt. Es domāju, ka visi esam sapratuši, ka šajā parasto metālu ražošanas nozara ir globāls tirgus. Un līdz ar to mums arī globāli jāskatās e, uz šo jautājumu. Mēs nedrīkstam te ar kaut kādiem aizspriedumiem Eiropā nodarboties, nu, nezinu, dzīvot kaut kādā pagātnes pasaulē. Nē. Ir te virkne kaut kādi pārmetumi, kas tikuši izteikti, piemēram, konkurences ģenerāldirektoram, ka viņi neņem vērā to, ka šis atbilstīgais tirgus nav visa Eiropas tirgus, bet gan globālais tirgus. Un šī pēdējā Pelegrīnī kunga piezīme ir ļoti atbilstīga, jo tiešām tas ir strateģiski svarīgs elements. Jo Ķīna šobrīd ienā vai, ražo vairāk kā 50% no šiem parastiem metāliem. Mums taču nav te jāiet vēlreiz skolā, lai saprastu, kā acīm redzami tas ir globāls tirgus, Un e, tas jāņem vērā, e, domājot par konkurences un konkurētspējas iespējām. Un turklāt es vēlreiz atgādinu, ka šis ETS e nodev nu, tā nevar būt tāds nodoklis. Tas traucēs globālai konkurencei. Jābūt visiem vienādiem nosacījumiem. Mēs nevaram pieļaut to, ka Eiropas ražotāji maksā, lūk, izveido, bet ir, mums taču jāglāb visiem kopā šī planēta. Un nevar būt tā, ka, lūk, tiek veikts investīcijas atbilstīgās tehnoloģijās un tā tālāk. Tad tādā gadījumā viņiem ir, nu, atdevēji jāsaņem arī papildus ieņēmumu no šāda veida investīcijām. Jo šobrīd mēs redzam, ka pastāv pavisam reāls e, pretrunas starp tām investīcijām un redzamību, kas pietrūkst šai rūpniecībai. Vācija eh, teica, ka viņi lūk vēlas atjaunot eh, nu, krāsnes, un, da, un nereti viņi to nevar darīt, tāpēc, ka, nevis tāpēc, ka būtu pārāk lielas darba ņēmē izmaksas, bet trūkst eh, šīs redzamības, un CO2 jautājumos nav tādas paredzamības nākotnē. Nu, tie var būt būtiski šķērši rūpniecības darbā. Um, tērauds tiek ļoti lielos apmēros patērēts Eiropā, un tad nu mums sev ir jāvaicā, vai mēs vēlamies, lai šī nozare darbojas Eiropā, vai mēs to vēlamies. Un ja runājam par komisiju un tās virzieniem, kā arī projekts, kas tika iesniegti pagājušais, e, nu, tur mēs beigās konstatējam, ka par 20% no IKP e, vērtībā šie projekti var piedāvāt ieņēmumus Un nedrīkstam pieļaut to, ka uzņēmumi faktiski viņiem nāk slēgt durvis, tāpēc, ka viņi sastropas ne tikai ar negodīgu konkurenci šeit iek, iekšēnē, bet arī ārpus tās. Un enerģijas izmaksas, jā, te piekrītu Petersenu kungam, kas to, par, ko, par to runāja, ka enerģijas savienības ietvaros mums par to jādomā. Kā mēs varam noteikt kaut kāda veida ilgtermiņa atbalsta pasākumus? Mums ir vajadzīga redzamība pārredzamību. Viņiem vajag zināt, cik maksās megavāts arī nākamajā gadā. Jā, jā, man vēl viena minūte, es iekļaujos vēl pagaidām uzstāšanās laikā. Un tātad, lūk, ir jādomā par to, ka tirgus ir globāls, un tam klāt vēl jāpiemetina arī šī nepieciešamība mm, šai redzamībai, par šai paredzamībai tāpat. Un noteikumi šobrīd ir tādi, ka ir, nu, viens vai otrs uzņēmums vai viena vai otra valsts, kas tad dominē konkrētajā nozarē, bet ir jā, Ķīnas gadījumā, e, te gan nerunājam tikai un vienīgi par Ķīnu, bet Ķīna ir galvenais konkurents Eiropas ražotājiem un tikai ar valsts politisko atbalstu un vēlmi šī Ķīna ir to panākusi. Viņi ir e, pieļāvuši, e, nodrošinājuši visus šos eksportus. Viņi tiešā un netiešā veidā saviem ražotājiem palīdz, un rezultātā Ķīnas produkti, lūk, parādās Eiropas tirgos mm, ļoti lielos apmēros. Un mums eh, šī doma ir jā, jāizvērš no savas puses. To arī par, par to arī šajā dokumentā runājam. Mēs ar Andu referentiem par to vienojāmies. Mēs visi saprotam, ka tai jābūt tādai spēcīgai nozarei. Uh, Un mums ir jāpā, jāparāda, ka mums var būt spēcīga Eiropas nozara, kas ievēro vidas aizsardzības normas, sociālās normas, lai nodrošinātu, ka mēs varam ieguldīt atbilstīgos enerģijas resursos, eh, samazināt kaitīgās emisijas, un tad tas būs mūsu tas konkurētspējas virzītājs spēks. Tā mēs varēsim konkurēt globālā tirgū. Paldies! Thank you. Thank you not only for your working documents. Paldies ne tikai par darba dokumentu, bet arī par kaislību, ko ienesat šeit diskusijā. Mums tas patīk, mums tas ir nepieciešams. Jūs sagatavosiet ziņojumu projektu, vēlos atgādināt jums, ka tur ir ierobežots lapušu skaits šajā dokumentā. Jums tas nebūs vienkārši acim redzot, bet tām ir jāgatavojas. Tas nav viegli. Ziņojuma projekta izskatīšana paredzēta 15. un 16. jūnijā šogad. Tātad pēc kāda laiciņa. Un pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta mūsu rīta sesijā 2016. gada budžets pilnvarojums trialogam. Annelīna Van Bosuit ir mūsu referenti. Nezinu, vai es pareizi izrunāju viņas uzvārdu. Es atvainojos, ja tas nebija tik pareizi. Mūsu kolēģi pārstāvēja CR grupu. Un vēlos atgādināt visiem deputātiem, ka ITRE atzinums par pilnvarojumu trilogam par 2016. gadu budžets ir, lai paustu ITRE politiskās prioritātes nākamā gada budžetā pats svarīgākais jautājums. Van Bosēt kundze, lūdzu, sāciet. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies, ka devāt man vārdu. Van Bosēt tik tiešām tā izrunā manu vārdu. Dārgie kolēģi, priekšsēdētāji kungs, Esmu sagatavojusi atzinumu par 2016. gada budžetu. Protams, šis ir ļoti svarīgs jautājums, ņemot vērā to, ka termiņi jau mums uh, dveš pakausī, nebija iespējams šo atzinumu sagatavot visos tulkojumos. Es gribu šeit runāt galvenokārt par prioritātēm dokuments eh, ir eh, tikai tāds uzmetums. Dargie kolēģi, saka priekšsēdētājs pārtraucot runātāju, nu lūdzu nediskutējiet tagad eh, par kaut ko citu, lai kolēģi varētu izteikties. Tojas kundze, Tojas kundze, ja es drīkstētu jūs lūgt apsēsties un klausīties mūsu referentē. Viņai ir kas sakāms, lūdzu. Paldies. Jā, nu, tiem, kas nav klāt, eh, nav taisnības, saka Nīderlandiešu valodā. Tātad šis bija tajā gadījumā. Tātad es gribēju pateikt, ka šis ir tāds dokumenta uzdevums. Es uh, gaidīšu kolēģu, kolēģu uh, priekšlikumus un komentārus, un es uh, pieskāršos svarīgākajām prioritātēm. Viena no tām ir piedāvājums piedāvātie taupījumi attiecībā uz uh, apvērsnes 2020 un Connecting Europe instrumentu lai varētu finansēt ESIF. Parlaments jau gadu garumā ir runājis par šīm programmām, un jāsaka, tās ir tieši tās programmas, kur ir ļoti labi saskatāma Eiropas Savienības papildvērtība. Un tādēļ es neuzskatu, ka ESIF varēs finansēt tikpat revolucionārus projektus, ko būtu izdevies um, panākt ar šīm minētajām programmām. Un tie bija projekti, kuriem vajadzēja dot zaļo gaismu saskaņā ar ESIF finansējumu, bet runāsim skaidru valodu. Uh, apvārsnim 2020 ir jāpiešķir nepieciešamais finansējums un parlaments protams, vēlas ļoti rūpīgi uh, izpētīt visas budžeta kategorijas, ne tikai manis minētās, un mums kā parlamentām ir jābūt iespējām iejaukties. Mēs esam šādas pilnvaras uh, saņēmuši, un tās ir arī jāizmanto. Un es ar nepacietību gaidu komisijas priekšlikumu par 2016. gada budžetu. Mēs uh, ar šo priekšlikumu esam gatavi iepazīties māja beigās. Uh, Es esmu pārliecināta, ka kolēģi kritiski vērtēs uh, līdzekļu apgriešanu abām minētajām programmām. Un es gribētu arī teikt, ka Eiropas subsīdijas tiek asignētas, tad tām ir jātiek arī aši samaksātām. Katru gadu, protams, jūs to esat uh, redzējuši, ka uh, nesamaksāto rēķinu skaits pieaug un MVU līdz ar to sastopas ar ļoti lielām problēmām runāsim skaidru valodu. Šīs programmas ir komisijas jājam sirdziņi, un komisijai arī vajadzētu parūpēties par to, lai partneru finansējumu saņemtu saulēcīgi, jo saistības jau ir noteiktas, un atzinumā ir arī minētas vēl citas Eiropas prioritātes. Ja mēs runājam par labāku likumdošanu, nu īstenībā tas ir mans jājām zirdziņš parlamentā ka e, tam visam ir jānotiek realistiskā veidā tieši tādēļ. Ja Eiropa pieņem likumdošanu, tad likumdošanai ir jābūt uh, atspoguļotai programmās. Es runāju par trim prioritātēm - energoefektivitāte, uh, starpsavienojumi un cirkulārā ekonomika attiecīgās budžeta pozīcijas komisijas priekšlikumā mm, cerams tiks uzsvērts īpaši un gribu pateikt, ka šis ir tikai pirmais atzinuma uzmetums ar eh, nepacietību gaidīšu kolēģu grozījumus un, protams, ceru, ka gal galā tas viss vainagosies ar eh, vairumu atbalstītu kompromisu. Paldies! Madam, uh... Paldies, kundze! Šobrīd mēs vēlamies prezentēt tad, uh, mūsu viedokli, itre atzinumu par nākamā gada budžetu, Eiropas Savienības budžetu. Tā ir ļoti svarīga mūsu politiskā pieeja. Gajerkungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos e, izteikt divus komentārus, kā budžeta komitejas loceklis Pirmais komentārs ir attiecināms uz Eiropas strateģisko investīciju fondu. Ir skaidrs, ka 2016. gada budžets būs ļoti lielā mērā saistīts ar FC fondu, jo ir jāizveido un jāpiepilda garantija fonds priekš FC. Uh, Un tas ir ļoti strīdīgs jautājums šeit par to, e, tieši kādā veidā tas būtu jādara. Un šajā komitejā tiek pamatoti aizstāvēt nostāju, ka apvārsnes 2020 ir jāaizsargā. Bet ir jāpaturprātā tieši šis aspekts diskusijās. Daudzgadu finanšu schēmas Ehm, ietvaros liela daļa no budžeta līdzekļiem ir fiksēti. Dalībvalstis labi zina, cik liels iemaksas viņiem budžetā tuvākajos septiņos gados ir jāveic. Un tāpat laikā, ko viņi var sagaidīt no budžeta caur kohēzijas fondiem, struktūra fondiem, caur eh, kopējo lauksainicības politiku. Tas nozīmē, ka, diemžēl, Eiropas komisija uh, var ļoti nelielā mērā kaut ko mainīt, lai pārceltu līdzekļus. Līdz ar to tā daļa, kas nav, na, kā saka, nacionālās aploksnēs sasaistīta, un tad vienīgais, kas paliek, ir pētniecības programma. Līdz ar to ir nepieciešams mobilizēt citus līdzekļus, un tādējādi mēs atveram it kā uh, Eh, daudzgadu finanšu schēmu, kas ir milzīgs process, kuru galā ir nepieciešama dalību, valsts, eh, dalību valstu apstiprināšana. Un par to, lai lēmj eh, citi šeit. Ja, ja es jums traucēju, tad es varu aiziet. Un tur mums ir tā problēma. Mūsu rīcībā nav pietiekam daudz brīvu līdzekļu. Līdz ar to ir pamatoti uh, paskatīties, kādās jomās ir pieejams budžets. Un atsevišķos punktos tiešām apvārsni 2020 tur ir iespējams. Tur ir daži instrumenti šīs programmas ietvaros, kur bija paredzēts piesaistīt, mobilizēt privāto kapitālu pētniecības no, kā līdzīgi kā FC. Tas ir, tur mums ir jānovērš dubultā finansēšanas avotu izmantošana Tur nepieciešami nosacījumi un eh, vēlos aicināt paskarīties bez aizspriedumiem vai eh, uz to, vai apvārs 2020 ietvaros ir kādi instrumenti pieejami, kas eh, paralēli ar FC varētu mobilizēt līdzekļus tur būtu iespēja atrast brīvas līdzekļus. Es absolūti atbalstu šo komiteju, aizstāvot apvārsni 2020. Jā, mums ir nepieciešama pētniecība arī turpmāk, rūpniecību saistīti pētījumi, tas ir svarīgi, bet es brīdinātu eh, nepieņemt tādu nostāju, kā apvārsni 2020 vispār nebūtu aizskarams. Jo man ir bail, ka šāda nostāja mēs nevarēsim aizstāvēt kopējās sarunās. Es, protams, vēlētos, lai tas būtu savādāk bet uh, alternatīvas ir ļoti sarežģītas. Un uh, tieši arī ilgtermiņā jāņem vērā. Uh, aģentūras tālāk. Tas ir tāds kā refleks, gan arī upurēt kaut ko no tā. Jebkurš, kurš zina, par, par ko ir runa, kur, jautājot, kur var kaut ko ietaupīt, bieži vien atbild ir aģentūras. Jā, bieži vien tur var uh, kaut ko ietaupīt, eh, bieži vien ir grūtības eh, uzskaitīt, eh, par, kas visi ko dara šajās aģentūrās, bet bieži vien aģentūras taču ir izveidotas tomēr ar konkrētu mērķi. Un milzīgs spiediens nāk tieši komisijas dēļ. Viņiem ir ne tikai jāveic 5% personāla samazinājums, kā to paredz starpiestāžu nolīgums, bet komisija uzspiež arī šīm aģentūrām to, ka uh, viņiem ir jāatbrīvo zinām personāla daļa kopēju personāla resursu veidošanā. Un aģentūra pārstāv būtiski laužās e, pie manis birojā, lai paskaidrotu, cik sarežģīta ir viņu situācija. Un es tāpēc, e, es arī iedrošinu viņus un saku referentei, runājiet ar jūsu darbību pāraugošo komiteju Eiropas parlamentā, jo tikai tā var precīzi noteikt, cik ir svarīgi ir tāda aģentūra kā, piemēram, Bereka darbība, un e, to, viņi to var ietekmēt. Un aģentūras situācijai tas būtu milzīgs atvieglojums, ja tieši atbildīgo komiteju izteikumos būtu minēts, cik svarīga ir viņu pāraugāmo aģentūru darbība, cik smags ir atsevišķos gadījumos šo aģentūru stāvoklis, tādēļ mēs radām spiedienu uz komisiju mainīt savu nostāju. Esmu gatavs arī palīdzēt ar grozījumiem, lai norādītu precīzāk eh, šīs lietas jo mūsu komiteja var daudz uh, svarīgu punktu iekļaut kopējā diskusijā, ko veic Eiropas parlaments par šo jautājumu. Paldies! Paldies, ko kolēģi, par šiem komentāriem. Tie mums ir ļoti svarīgi. Un mums prieks, ka jūs, kā pilnvērtīgs budžeta komitejas loceklis, pārstāvat arī savā ziņā itre politisko viedokli un jūsu piezīmes par EFSI, par to, kā finansē šo fondu, arī saistībā ar apvārsni 2020, ir ļoti svarīgs mums visiem. Paldies par to! Tālāk komisijas vārdā. Vai kāds šeit ir no komisijas? Šajā jautājumā nē. Neviens. Bet es saprotu, ka mēs varam sūtīt arī informāciju komisiju. Tad neviens nav no komisijas. Tad mēs sūtīsim ehm, vēstuli, informatīvu vēstuli par mūsu diskusijām komisijai. Un tad atgādina šoreiz. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. maijs, 12. dienā. Eh, Integratīvo priekšlikumu iesniegšanas eh, priekšlikumu termiņš ir 3. jūnijas, arī 12. dienā. Šis ir ļoti svarīgs atzinums. Mums jāizturas pret to ļoti nopietni. Referents kundze, varbūt noslēgumā vēlaties dažus komentārus izteikt lūdzu, šobrīd ir tam laiks. Um, misschien heel kort. Ļoti lakoniski. Jā. Man likās uzkrītoši, ka SD grupa domā, ka Horizons 2020, kā apvērsnes 2020, ka to finansējumu var paņemt no, e, ka šo finansējumu var atvēlēt ESIF, bet tas man šķiet pilnīgi jauns fakts. Uh, Dargie kolēģi, es saprotu, ka grozījumi varētu būt laba iespēja izteikties ITRE komitejā, tāpēc mums jāpagaida vēl dažas nedēļas. Pēc tam arī balsošana Ar to mēs beidzam arī mūsu sanāksmes pirmo daļu. Jā, tas bija pēdējais punkts mūsu rīta sadaļā. Un tiekamies atkal pēc trim stundām, pulkstens trijos pēcpusdienā. Paldies!